Right, good morning everybody. I will, I will make a start so that uh, we don't get behind time. I was hoping to wait. Es uh, ceru, pēc, ka mēs varēsim sākt tad, kad sociālisti būs ieradušies uz mūsu sēdi, bet es nedomāju, ka tam vajadzētu mūs aizskavēt uzsākt sēdi. Tātad mēs esam pie septītā darba kārtības punkta kas ir pagaida pasākuma attiecībā uz debitoru aktīvu iesaldēšanu un atklāšanu pārobežu lietās. Tas ir juridisko lietu komisijas atzi komitejas atzinums, un uh, Stolojana kungs atzinumu ir sagatavojis, un mēs tagad izskatām, izskatām uh, grozījumus. Stolojana kungs vārds jums. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es izteikšos ārkārtīgi lakoniski. Iesniegt ir četri grozījumi, un e, mans ieteikums būtu vismaz manai politiskajai grupai atbalstīt visus četrus. Un tomēr vakar man tapa zināma Makartnijas kundzes, kas ir atzinuma atbildīgās komitejas sagatavotājas viedoklis, un viņa pateica, ka viņa neatbalsta ceturto grozījumu. Es saprotu, ka viņa neatbalsta šo grozījumu, jo septītajā grozījumā ir šeit runa iet par tiem aktīviem, kuri ir nepieciešami, lai nodrošinātu pamat vajadzību nosekšanu. Diemžēl eh, Makartnijas kundze šeit nav ieradusies. Es eh, saprotu, ka mūsu komitejas priekšsēdētāji joprojām atbalsta ceturto grozījumu. Tas patiesībā ir vienīgais grozījums, kurš ir saņēmis, teiksim tā, negatīvu atzinumu sagatavotājas reakciju. Protams, ir ārkārtīgi grūti novērtēt katru katras valsts nepieciešamo iztikas minimumu. Protams, ka ir grūti to savilkt kopā vienā grozījumā, un tomēr patiesībā raugoties, man nav viedokļa, kāpēc mums vajadzētu noraidīt šo grozījumu. Paldies! Priekšsēdētāji turpina. Paldies! Paldies Stalijan kungam! Tā kā es esmu tā, kur ir iesniegusi šo grozījumu, tad Žanpol varbūt pirmais jūs un tad es? Jā, Stol... Jā, es vēlētos dot nedaudz atbalstu Talienu kungam un protams, ka mēs novērtējam referentu paveikto darbu, un EPP grupa atbalsta grozījums, kā jau teica pats referents, grozījums, kurus viņš piedāvā vai par kuriem mēs šobrīd diskutējam. Tātad es vēlējos izteikt savu atbalstu referentam. Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? tad runāšais, jo neviens cits nepiesakās. Tā tad es biju ceturtā groznījuma iesniedzēja, un kāpēc? Es varbūt paskaidrošu to tiem, es paskaidroju tiem, kuri šeit bija pagājušajā sasaukumā. Tā tad mēs esam runājuši par banku kontu saistību, un patiesībā ironiski ceturtais grozījums ir saistīts ar iespēju sekt noteikts izdevums, piemēram, pamatizdevums iztikai, bez kuriem, uz kuriem arestu varētu neatiecināt. Tātad tas ir grozījums, kur iesniedz sociālistu grupa un arī Pervenša Bereskundze. Ir likums zināmās valstīs, kur jau tas ir atrunāts, proti Francijā tā ir. Es saprotu, ka Stalajan kungs to jau arī norādīja, ka ir ārkārtīgi grūti un varbūt pat neiespējami noteikt katrā valstī izsiks minimumu, un tomēr mans, mana cerība šajā grozījumā bija ka mums nevajag atklāt, mums nevajag arestēt visu bankas kontu, vajag arestēt tikai to, kas ir virs uh, pamat izdevumu iztiks nodrošināšanai. Un eh, tas, protams, ir saistīts ar dalību valstu likumiem, kā notiek banku kontu arests. Tātad, ja jums ir 500 eiro, kas nav aplikt ar arestu, tad eh, jā, jums būs iespēja izdzīvot un nodrošināt pamatizdevumus. Un eh, viss pārējais aiziet uh, Eh, kredīta sekšanai. Tātad eh, vienkārši kontinuitātes nodrošināšanai es eh, vēlētos saglabāt savu atbalstu ceturtajam grozījumam, bet, protams, mēs dzīvojam demokrātijā un deputātiem ir iespēja darīt, kā jūs vēlaties, pat pieprasīt atsevišķu balsojumu. Un tomēr es vēlētos paskaidrot arī referentei, kur tad tas pamats radās, jo tas radās pagājušajā sasaukumā. Pārējie grozījumi ir pašizskaidrojoši. Tiem nav nepieciešams sīkāks paskaidrojums. Patiesībā ir pilnīgi skaidrs, ka kopējā tirgū ir nepieciešams eh, piedzīt parādus pāri robežām. Tas ir pašsaprotams, un otrs, ko mēs vienmēr esam uzsvēruši, ir uh, ban banku konta saistība, banku konta saistība un kā finanšu institūcijām vajadzētu rīkoties. Tātad eh, finanšu institūcijām ir jāpieprasa un jāarestē tikai tie ieņēmumi, kas ir paredzēti viņu izdevumu nosakšanai. To nevar paredzēt, konta arestus nevar paredzēt kā banku iestāžu ieņēmumu avotu. Uh, Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Stolojankungs par Stolojankunga ziņojumu. Prieksēdētājs kundze, kur tad mēs esam? Septītais punkts, saka prieksēdētājs kundze. Jūs esat Alde ēnu referāts, bet eh, mēs tagad runājam par grozījumiem, Jūs vienmēr varat man piekrist, jo es esmu iesniegusi visus četrus grozījumus. Jūs vienmēr varat man piekrist. Yes, actually I do. Jā, patiesībā es jums piekrītu. This is not unusual. Eh, nav nemaz tik neparasti, ka jūs to dariet, tā jau ir vienmēr. Vai ir vēl kāds, kas ieradās tikko un nedzirdēja mūsu sēdes sākumu, vēlētos izteikties? Nē, tad Stolajan kungs, vārds jums, paldies priekšsēdētājs kundze. Okay, so now that uh, appears to be. Jā, tad izskatās, ka par septīto punktu mēs balsosim mazliet vēlāk. Un tagad mēs pārējām uz devīto punktu. Nē, priekšsēdētāji pateica nepareizi. Tas ir astotais. Grozījuma izdarīšana regulā par kredītreitingu aģentūrām. Tas ir Žan Paul Gozēs, un tagad vārds jums lūdzu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es redzu, ka pūlis tuvojas šai zālē, lai apspriež šo jautājumu, par to es priecājos. Es izteikšos diezgan īsi. Tad, kad mēs organizējām pirmo viedokļu apmaiņu par šo a, atzinumu. Es runāju par kādu ideju, kas, manuprāt, bija ļoti svarīga, proti panākt a, to, lai Eiropas iestādes varētu īstenot savas pilnvaru šajā jomā, sākot no eh, tad, tad 2011. gada 1. janvāra. Tāpēc arī raugoties uz komisijas dokumentu, es vēlējos ieslēgt minimāls grozījums, lai tikai precizētu dažas lietas vienlaikus pieturoties pie galvenā, kas ir paredzēta šajā regulā, proti kredīt reitinga aģentūra uzraudzīšana. Ir ļoti daudz uh, ko mēs varētu teikt par kredītreitingu aģentūrām. Un nāks konstatēt, ka ja eh, kredītreitingu aģentūrām ir bijusi eh, neapšaubām negatīva eh, loma finanšu un ekonomiskajā krīzē, kur mēs piedzīvojām. Ja tā būtu bijis, tad mums būtu daudz vienkāršāk šeit a, a, visu novelt uz kredītu reitingu aģentūrām, bet a, ir arī um, citas iestādes, kas ievērojami padziļinājuši šo krīzi. Protams, ka kredītreitinga aģentūras nerīkojās varbūt pietiekami strikti, bet kā jau nesen teica uh, Žans Pierre Jouyet, um, tirgu uzraudzības iestādes pārstāvis, ir jāpanāk tas, lai investori eh, nedaudz aizmirst pat kredītreitingu aģentūru sniegto viedokli. Protams, kredītreitingu aģentūru piešķirtie reitingi eh, palīdz izšķirties, protams, ka kredītreitinga aģentūrām ir sava loma, bet es domāju, ka nākotnē mums būtu ne tikai uh, jāizvērtē kredītreitinga aģentūras, un to arī komisija ir darījusi ar šo 2009. gada regulu, bet vienlaiks arī jāpanāk tas, lai uh, finanšu uh, pasaulē lēmumu netiktu pieņemti tikai un vienīgi balstoties uz šāda veida viedokli, tātad kuru sagatavo kredītreitingu aģentūras. Lai mēs varētu ātri izskatītu šo jautājumu par grozīto regulu, es koordinātoru sanāksmē piedāvāju nākt klajā ar iniciatīvas ziņojumu par kredīta reitingu aģentūrām, jo tas ļautu mums runāt par citiem jautājumiem - Eiropas aģentūra, atalgojuma schēma, eh, valstu parādu un tā tālāk un tā joprojām. Un es priecājos par to, ka Volfam Klincam jau ir konkrētas idejas šajā jautājumā, un es priecājos par to, ka viņam tiek uzticēts šis, šie, šī ziņojuma sagatavošana. Es domāju, ka ziņojums eh, dod mūsu komitejai diezgan interesantu vielu pārdomām, sagatavojot dokumentus, kurus pieņemsim 2011. gadā, reglamentējot kredītreitingu aģentūru darbu. Tas arī eh, būtu pagaidām viss no manas puses. Es ar lielu uzmanību iepazinos ar jūrī komitejas atzinumu, kur sagatavoja Lēnis kungs, un es piedāvātu kolēģiem galveno uzmanību koncentrēt uz pašu dokumentu, kurā runāts par uzraudzību un neiesniegt grozījumus, kuri varbūt būs vērtīgāki tad, kad mēs sagatavosim iniciatīvas ziņojumu, kas tiks izskatīts šajā parlamentā. Un šādā gaisotnē es vēlētos piedāvāt iesniegt grozījums līdz 13. oktobrim, izskatīs, izskatīt tos 26. oktobrī, tad 8. novembrī, mūsu komitejā balsotu 9. novembrī un izskatīt šo jautājumu decembra plenārsēdē. Un es domāju, ka tādā gadījumā mums nebūs nekādu grūtību vienoties trilogā, un es domāju, ka mēs varēsim panākt to, ka dokuments varētu stāties spēkā sākot no 2011. gada 1. janvāra. Tādam vismaz, manuprāt, būtu jābūt mērķim, vienlaikus atceroties, ka Eiropas eh, līmeņa kredītreitingu aģentūra, aģe, eh, Eiropas līmeņa uzraudzīšana kredītreitingu aģentūrai, aģentūrām ir pirmais solis un tā būs arī iespēja uh, turpmāk pildīt tai uzticētās funkcijas. Paldies! Pitēlas kungs. Yes, Grazie, signora Presidente, ringrazio il collega Gosses. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Gosses kungam par viņa skaidrojumiem. Manuprāt, teksts tiešām ir sastādīts optimāli. un mēs ļoti bieži sadarbosimies šajā punktā, tāpat kā to darījām arī iepriekš. Un šis ir ļoti svarīgs punkts parlamentam, raudzot, raugoties uz šo vājo likumdošanu attiecībā uz kredītreitingu aģentūrām un finanšu derivātiem. Šeit parlaments var īstenot uzraudzības reformu, un šeit parādās arī vislabāk mūsu politiskā grība piešķirt nozīmīgu lomu šai jaunajai aģentūrai. Citādi šīs e, institūcijas būs tādas tukšas iestādes, kā to vēlas e, dažas valdības. Mēs esam veiksmīgi pieņēmuši šo pakotni, un tas ir pirmais solis garajā ceļā, kur parlamentam ir jāizcīna savas cīņas. Mēs uz, uzvarējām pirmo no tām, taču mums ir jāturpina tādā pašā garā. Vēlos atgādināt, ka tieši šajā nozarē aizkulisā, aizkulisēs arī notika darbs, un, piemēram, 2009. gadā tika veikts jau zinām darbs attiecībā uz šo regulu. Īpašs punkts šeit ir trešo valstu aspektam. Un ja mēs būtu aprobežojušies tikai ar šo vienu jautājumu, tad tas nebūtu bijis veiksmīgs gadījums. Un par šo ziņojumu un astoto pāntu par publikāciju un informācijas pieejamību saistībā ar struktūrētajiem produktiem. Tas noteikti ir ļoti labs solis, lai novērstu trūkstošo konkurenci šajā jomā. Nu, taču šeit ir arī 36. pants, kur runa ir par sankcijām, un šeit vēlos izteikt pāris priekšlikumus grozījumiem. tas, ka komisija uzliks šīs sankcijas, nevis akciju tirgus uzraudzības iestādi, tas man šķiet pretrunīgi, jo mums tak ir jāstiprina šo iestāžu lomu un jāsniedz viņiem iespēju pieņemt šādus lē, lēmumus. Es domāju, ka arī šai akciju tirgus uzraudzības aģentūrai ir jādod šāda iespēja, nevis tikai, ka viņai jāsadarbojas ar komisiju. būtu ļoti labi, ja mēs šeit uh, neatpaliktu no padomas, jo padoma saka uh, akciju tirgus uh, uzraudzības aģentūra, bet mēs sakam komisiju. Nu, tā nevar būt. Tātad mums ir uh, jāizveido tāda sistēma, kuras ietveros sankcijas arī tiek noteiktas realistiskā un labā veidā. Nu, pat ja arī komisija noteiks sankcijas, tad eh, noteikti, ka citi iestāsies, lai arī aizmai tiek piešķirt šādas pilnvaras, un, manuprāt, tas būtu arī vērtīgi. Paulūdzu. Sākumā vēlos apsveikt Gozais kungu, ka viņam bija laiks nodarboties ar šo tēmu, jo mēs zinām, ka šobrīd viņš ir ļoti pieprasīts, īpaši runājot ar alternatīvo investīciju fondu direktīvu. Un viņa ieteiktās izmaiņas ir diezgan nekontroversas. Tās ir tādas tehniskas dabas, un kā viņš to teica, no nu, nākamā gada 1. janvāra piešķirtas mai šīs visas funkcijas, lai uzraudzību kredītreitinga aģentūru. Tas ir labi. Man ir tikai pāris komentāru. Es viņam piekrītu, ka ir nepieciešams un jābūt iespējamam esmai nodot, deleģēt pāris uzdevumus nacionālām uzraudzības iestādēm, jo tas attiec tikai uz nelielām reģionāli darbojošām aģentūrām. Otkārt, es piekrītu tam, ko viņš teica par reģistrāciju, ka tam jānotiek ne tikai angļu valodā, bet arī vēl kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Un treškārt, es arī uzskatu, ka būtu liederīgi šo pienākumu sniegt informāciju esmai nacionālajām iestādēm, ka šo punktu vajadzētu pārskatīt un iespējams arī pārstrādāt. Lai gan lielākajā daļā es piekrītu, man tomēr ir pāris punkti, kur vēlos izteikt grozējumus. Pirmais attiecas uz viņa priekšlikumu, uz priekšlikumu, ka tās aģentūras, kuras emitējs oficiāli nav uzlicis uh, uzdevumu. Un attiecībā uz tām informācijām šis punkts, tam es piekrītu, bet es neuzskatu, ka mums jāsaka, ka šajā gadījumā desmitos procentu gadījumu no šiem apskatījumiem datiem ir jāveic attiecīgs reitings. Tad princips ir tāds, ka mēs vēlamies stiprināt konkurenci. Uh, bet varbūt, ka mums vajadzētu rīkoties citādāk, nevis izmantot procentu likmes vai kaut ko tādu, bet izveidot tādu stimulu sistēmu. Un šeit es piedāvātu izmainīt pašu kapitāla direktīvu, lai nodrošinātu to, ka bezmaksas reitinga izmantošana ir obligāts pasākums speciālos gadījumos, kurus tad mēs atsevišķi arī noteiktu. Uh, Un otrkārt, man vēl joprojām nav skaidrs, kas notiks ar reitinga aģentūrām, kuras ir pieļauts jau no nacionālo uzraudzības iestāžu puses, vai viņām ir jāreģistrēs no jauna, vai tas notiks automātiski no nākamā gada 1. janvāra esmā. Tātad vai esmā pārņem šīs autorizācijas no nacionālajām iestādēm vai atkal šīm aģentūrām no jauna ir jāiesniedz pieteikumi esmai? vai arī ir kaut kāds vienkāršots pasākums. Un treškārt, mēs šodien nezinām, cik daudz resursu, tas nozīmē arī, cik daudz personāla esmē ir nepieciešams, lai varētu attiecīgi uzraudzīt reitinga aģentūras. Šobrīd mēs zinām, ka ar personālu situācija nav optimāla, un šeit ir nepieciešama jauna cilvēka, un parasti tie ir arī ļoti liela eksperta, es vismaz tā ceru, un tādēļ es ieteiktu, ka vismaz pēc viena gada mēs varētu esmu uh, veikt kritisko auditu par resursiem, par personālu, par to, ko tā uzskata, kas ir nepieciešams, un tad mēs arī pieņemt galīgo lēmumu par personāla sastāvu. Ir vēl plašs skaits citu jautājumu saistībā ar kredītreitingu aģentūrām, kā tas ir zināms, un tādēļ būs arī šis iniciatīvas ziņojums, un runāsim par tādiem jautājumiem, kā piemēram finanšu sistēmas atkarība no reitinga, vai tiešām ir tā, ka mūsdienās tik bieži ir nepieciešama šāda reitinga. Mums ir jārunā arī par aģentūru biznesa modeļiem. Vai vienmēr ir nepieciešams, ka tas, kas ka maksā um, vienmēr pasūtītājs, nevis lietotājs. Mums ir jārunā, kā mēs varam intensificēt konkurenci un kā mēs uh, parādamies šajā Eiropas kontekstā, vai nu kā ir izrīku, izveidojam kādu fondu vai vairākas aģentūras. Un kā ziņotājs man, protams, ir prieks, ka varu šeit ierastos aizdomīgos, tā teikt, apsveikt Žanu Polu un visus pārējos, kas ir kā ēnu referenti. Paldies! Thank you very much, Sven. Paldies, Sven. Es arī priecājos šodien īpaši pēc tam, kad man vakardien bija ļoti interesanta telefona saruna ar finanšu ministriju par šo jautājumu, un man radās tāda sajūta, ka šīs darbnīcas pieeja nav atrodama tikai parlamentā. Un runāt par šiem konkrētajiem jautājumiem, vēlos arī pateikties Žana Paula priekšlikumam. Un papildus tam, kas tika teikts, mums noteikti vēl jāplūko 30. pāns, ar kādiem nosacījumiem var tikt deleģētas uzraudzības eh, tiesības un kompetences nacionālajām iestādēm, un mūsu, mērķis, vai, mūsu mērķim vajadzētu būt tādam, ka konkrētām lietām to vajadzētu pieļaut, jo nav praktiski, ka kāda neliela kredīta reitinga aģentūra tiek kontrolēta, piemēram, Parīzē, un Otrādi nevajadzētu būt tā, ka kādas centrālas eh, lēmumu pieņemšanas tiesības tiek eh, deleģētas ilgtermiņā. Mums nevajadzētu neko mainīt aizsmas darbības pamatprincipiem, bet jāveic zināms precīzas lietas, lai noformulētu šo pāntu precīzāk. Tad runāt par naudas sodiem 36a pantā, tas mums arī ir jāaplūko, tāpat arī 36b pantā, jāpārskat šie punkti, un vēlreiz mums vajadzētu nodarboties arī ar trešo valstu principu regulējumu. Nu, Žanpol, tās vienmēr ir viens tās pašas tēmas, kas mūs nodarbina. Tātad kādi reitingi ārpus Eiropas Savienības var tikt pieļaut un uz cik ilgu laiku, kādi ir šie ekvivalenti. Mums ir jāpalūkojas arī uz šiem noteikumiem. Un vēl man ir nelielas bažas attiecībā uz astotajā pantā atrunāto caurskatāmību. Tas jau, ko Valfs Klints pieminēja par šiem 10% likmi, man tas nešķiet loģiski, jo parasti šī normas ierobežo konkurenci, un parasti ir tā, ka tikai lielas kredītreitinga aģentūras piekļūst informācijā, bet to taču mēs nevēlamies. Mēs vēlamies arī iesaistīt tirgū mazāks iestādes. Un vēl viena lieta, kas man šķiet mazliet dīvaina, proti, ka šis modelis, ka tāda sensitīva informācija tiek uh, publicēta slēgtā tīmekļa vietā, vai nu tas tiešām ir pats labākais risinājums. Mums jānodrošina, lai šī informācija nav tikai tas pats minimums, bet ir plašs un pietiekama. No otras puses, varbūt, ka mums vajadzētu pilnībā publicēt šos datus, un ar to es vēlētos pārunāt ar kolēģiem. Es priecājos arī uz sadarbību, un nu, domāju, ka mums ir pietiekami ātri jānokārto šis jautājums, lai varētu nodarboties ar ilgtermiņa risinājumiem šajā kontekstā. Uh, jo 1. janvārs nākamajam gadam tam ir jābūt mūsu mērķa termiņam. Es ceru, ka mums nebūs vēl 24 trialogi, bet mūsu grupa ir gatava uz darbu aktīvu. Paldies! Right, I haven't got any other neviens cits bez manis runāt nav pieteikties pieteicies, bet mums ir komisijas pārstāvi šeit, un pēc brīža došu komisijas pārstāvim vārdu. Taču, ko es vēlētos piebilst, to jau citi šeit ir pieminējuši, un iespējams, ka arī komisija varēs uz tiem izteikt savus komisijas. Jautājums ir par sankciju piemērošanas mandātu sadalījumu, kā jau to pieminēja Pitelas kungs. Mēs runājot par uzraudzības gadījumiem, varbūt, ka Raunī varētu pieminēt kas var autorizēt sankcijas gadījumos, kad ir zinām jautājumi un neskaidrības. Un tomēr es vēlētos pievienoties tam viedoklim, kuru vēlētos šeit stiprināt, proti uh, īstenošanas procesa aut uh, īst, īstenošanas procesa autonomiju, kur zināmās dalību valstīs ir problēmas. 24. punktā vismaz man liekas, varbūt, neva, varbūt nav pietiekami atrunātas kredītreitinga aģentūra tiesības pārsūdzēt. Jā, e, bieži vien mēs kredīta aģentūras ienīstam, un tomēr demokrātiskā sabiedrībā visiem ir tiesības uz taisnīgumu, un tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu varbūt piemērot garāku, ilgāku nekā tikai piecu dienu pārsūdzēšanas periodu. Arī raugoties uz reģistrēšanas procedūru, tad visa informācija, kas ir pieprasīta, varētu tikt, teiksim, lielām kredītreitinga aģentūrām, prasīs tūkstošu lapas puses, jebkurā gadījumā reģistrācija nav tik vienkārša. Un diez vai atvēlētajā laikā tas būs iespējams. Tas pats attiecās arī uz finanšu stru, uz struktūru finansējumu. Man tas izskatās šobrīd savu veidu karteļ struktūra. Kredītreitinga aģentūrām tiek piešķirta pieeja tādiem finanšu līdzekļiem un tādiem datiem, kas citiem nav pieejami. Un e, es nezinu, kāpēc tad mēs nevaram vispār publiskot visus datus un patiesībā šo informāciju padarīt pieejamāku visiem. Uh, Tā tad, jā, es saprotu, ka būs zinām ierobežojumi, un tiem arī ir jābūt. Tomēr man sākotnējā doma jau bija tāda, ka, ja mēs vēlamies visu procesu padarīt caurskatāmāku, tad es nevaru iedomāties kaut ko drausmīgāku, kā slēgtās pieejas interneta lapa. Es nezinu, vai tas ir pareizais risinājums. Runājot par citām romām, jomām iespējams, ka uh, citi varbūt vēlēsies izteikties un par to mēs varēsim arī diskutēt, kad runāsim par grozījumiem. Bet tagad, vai ir kāds, kas vēlētos izteikties? Ja nē, tad dod vārdu komisāra, komisijas pārstāvim un tad referentam lūdzu. Um, Paldies, priekšsēdētāji! Es ar prieku uzklausīju šos komentārus, un es priecājos arī, ka mums ir vienots mēģis, proti, ka eh, šiem te Šai uzraudzībai attiecībā uz eh, kredītreitingu aģentūrām ir jāsāks eh, sākot ar nākamā gada 1. janvāru. Mēs priecājamies par to, ka grozījumi nav daudz un ceram, ka tā tas arī paliks. Protams, ka mēs piekrītam arī eh, tam, ka ir citi jautājumi, kas ir ar to saistīti, piemēram, valstu parādi, konkurētspēja un tā tālāk un tā joprojām, bet mēs grasāmies pie, ķerties klāt arī šiem jautājumiem un darīt to pavisam drīz, un es domāju, ka mēs piekrītam arī Klīnca kungam, kas um, būs referents um, iniciatīvas ziņojumam. Komisija grasās publicēt eh, konsultāciju dokumentu, šomēnes tas varētu notikt, un iespējams mēs nāksim klajā ar priekšlikumiem, lai risinātu visus šos jautājumus eh, vēl pirms nākamā gada vasaras. Būtu ļoti varē, svarīgi panākt to, lai nenotiek nekāda dublēšanās. Tātad jautājumi, par kuriem mēs runājam iniciatīvas ziņojumā, lai uh, tie nepārklātos ar tiem, kas būs mūsu priešlikumā, jo citādi viss process tikai tiks aizskavēts un uzraudzība nesāksies nākamā gada 1. janvārī, kā plānots. Es vēlos vērst jūsu uzmanību arī uz to, ka diezgan daudz. Um, progress ir ticis panākts arī no padomas puses. Es domāju, ka institūcijām ir jāsastrādājas. Un es aicinātu neatsākt uh, sarunas par pašreizējo regulu. Mēs uh, ļoti ilgi par to diskutējām Mums bija nepieciešami pieci mēneši, lai vienotos par šo regulu triju institūciju starpā, tāpēc nevajadzētu atsākt šīs diskusijas no jauna. Tas būtu ļoti svarīgi. Un es jau īpaši domāju par e, jautājumu, kas saistīts ar trešajām valstīm. Ir ļoti svarīgi panākt to, lai zemāk standarti netiktu izmantot Eiropas Savienībā. E, jo citādi mums neizdosies vienoties par trešo noteikumu kopumu. Kas attiecas uz astoto pantu, mēs priecājamies par to, ka diskusijas ir uh, konstruktīvas un mēs uh, noteikti esam gatavi strādāt pie tā, lai uzlabotu šo pantu. Tālāk, kas attiecas uz sodiem. Es uh, piekrītu priekšsēdājai tajā, ka tas ir saistīts ar Maroni un ka aģentūras varētu um, pieņemt lēmums, kas nav to kompetencija. Tāpēc arī uh, komisija patur sev tiesības uh, uzlikt uh, soda naudas. Tāpat tiek domāts par to, ka šīs sankcijas varētu būt gandrīz automātisks. Padoms ideja ir tāda, bet mūsu pieeja ir diezgan rezervēta, jo pilnvars, eh, kas tiek uzticēts aģentūrām, tām vajadzētu būt ierobežotām. Tālāk, kas attiecas uz uh, pienākumiem, tad tikai neliela pienākuma varētu tikt uzticēti dalībvalstu iestādēm, un uh, mēs esam atvērti noskaņoti atkarī, attiecībā uz valodu režīmu, bet katrā ziņā mēs vēlētos vispirms paraudzīties uz to, kas notiek ar citām aģentūrām Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, kas attiecas uz pārēju um, no uh, dalībvalstu uh, iestādēm uz Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādi. Mēs uzskatām, ka tad, kad reitinga aģentūras ir reģistrētas, tad uh, gluži vienkārši viņas var uh, uzņemties uh, uzraudzību, bet es domāju, ka mums vēl būtu nedaudz jāskaidro dokumentu teksts šajā jautājumā. Paldies! Žants Pols. Paldies, priekšsēdētāji! Es pateicos kolēģiem, kuri izteicās Pitēlas kungam. Es vēlētos teikt, jā, es domāju tāpat kā jūs, ka cīņa, kuru mēs esam uzvarējuši, noteikti bija tā vērta, un mums tā ir jāturpina, un mums nevajadzētu paļauties uz, ļauties tiem, kas šobrīd vēlas atbrīvoties no likumdošanas, kas tika pieņemta 2009. gadā. Jautājumi, uz kuriem ir jārod atbildes šobrīd, ir jautājumi, uz kuriem bija jārod atbildes jau 2009. gadā, un tieši tāpēc, ka mums ne, neizdevās rast šīs atbildes, daži jautājumi netika atrisināti, un es ceru, ka diskusijas turpināsies strādājot pie iniciatīvas ziņojuma, un tas mums ļaus rast uh, saprātīgus risinājumus attiecībā uz vairākiem jautājumiem, jo nevajadzētu uh, sapņot, mums ir jāraugās uz realitāti. Eh, Klīnskunga teiktais, um, viņš pieminēja vesela virkni jautājumu, pie kuriem būtu jāstrādā. Un e, tas būtu jādara gan strādājot pie šī ziņojuma, gan pie iniciatīvas ziņojuma, gan arī e, strādājot padomē. Kas attiec uz e, jautājumiem, kurus viņš minēja? Tātad aģentūras, kuras atzinušas nacionālās iestādes, runa ir par pagaidu procedūru, tātad pagaidu um, par to, ko, tātad pagaidu attiecībā uz to, ko vēlējās Eiropas parlaments un ko vēlējās komisija un padome. Šajā jautājumā es vēlētos atgādināt arī, eh, ka tad, kad mēs par šo jautājumu rojām 2009. gadā, mēs visvairāk domājām par lielajām reitingu aģentūrām, kur skaits nav liels. Un kopš tā laika ir parādījušās arī nelielas aģentūras dalībvalstīs, kas eh, strādā tikai viens dalībvalsts ietvaros. Un es domāju, ka nevajadzētu izmantot šīs aģentūras kā alibi, lai uh, palielinātu Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādes lomu. Mums ir jācenšas rīkoties konsekventi, kā jau to pieminēja komisija, un ja šāda te pienākuma deleģēšana ir iespējama, tad runa varētu būt tikai par noteiktiem pienākumiem un nevajadzētu atņemt uh, Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādēji tās pilnvaras, par kurām mēs cīnījāmies, lai tai uzticētu. Un pēc uh, dažiem gadiem es domāju, ka mums būs iespēja panākt uh, uh patiesu konkurenci šajā jomā un attiecīgi uzlabojums. Un es domāju, ka šī te konkurētspēja īpaši neattīstīsies pārāk strauji, gluži vienkārši tāpēc, ka dalībvalstis vairāk vērsīsies pie starptautiskajām aģentūrām, nevis tām, kuras tikai vēl rodas. To mēs redzam arī grāmatvedības. Uh, pāraudzības jomā, jo dalībvalstis vienmēr izmanto vien un tās pašas auditoru filmas pakāpojums. Varbūt tas nav pamatoti, tas ir cits jautājums, bet tā tas tomēr notiek. Tātad tas arī būtu viss no manas puses, un es domāju, ka iepriekš dzirdētais liecina par to, ka mums nebūs grūti vienoties par grozījumiem, lai pieņemtu šo dokumentu ar grozījumiem, un jo īpaši, lai ievērotu uh, Eh, mums atvēlēto, pieņemto laika grafiku, proti, lai šis dokuments var, varētu stāties spēkā sākot ar nākamā gada 1. janvāru. Thank you very much. Um... Paldies! Un tagad par laika grafiku šim procesam. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. oktobris. Grozījums izskatīsim 26. oktobrī. Un eh, šeit ir teikts, ka iespējams, ka mums būs arī otrā grozījuma izskatīšana 8. novembrī, jā, un balsojam 9. novembrī, un decembra plenārsēdē ir balsojums par šo ziņojumu. Šādi izskatās laika grafiks, tātad 13. oktobrs ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Žanporu. Tagad mēs runājam par tūkošanu, tad es vēlētos pateikties sekretariātām un ekspertiem, kas man palīdzēja. Mums izdevās sagatavot šo ziņojumu ļoti īsā laikā, un tāpēc arī bija pieejams tulkojums visās valodās eh, šodien, kad mēs organizējam viedokļu apmaiņu, jo bieži vien tiek pārmest tas, ka tulkojumu nav, bet tad, kad mēs rīkojamies ātri un tad, kad mums ir iespēja sadarboties, tad mums izdodas arī to paveikt. Uh, thank you very much. Paldies! Līdz ar to mēs esam drusku pasteigušies priekšā mūsu darba kārtībā, jo nākamais ir paredzēts balsošanas laiks, kurš ir paredzēts 10.30. Tātad daudz ieradīsies uz 10.30. Un es domāju, ka mums tagad ir, mēs esam nopelnījuši 45 minūšu pārstraukums, tiekamies 10.30. Right. Welcome, welcome back everybody. If you could take your seat. Kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas, un tad mēs varēsim turpināt izpildīt darba kārtības punktus, proti uzsākt balsošanu. Visi kolēģi, kuriem ir balsošanas kartiņas, lūdzu ieliekiet tās automātā, proti mašīnā. Un, ja kāds ir aizmirs, lūdzu paceļiet roku. Visiem ir? Visiem ir. Yeah, we'll do a test in a minute. Jā, pēc minūtes, pēc sekundes pārbaudīsim, vai darbojas mašinērija. Gunāram darbojas, Gunāram ir karteņa, un tagad pārbaudas balsojums. Felkungs. Signore. It doesn't work. I can talk. I, I wanted to do just a test vote. Es vēlējos vienkārši pārbaudīt, vai darbojas balsošanas mašinērija. Pārbaudām. Visi. No. No. Vai varam sākt balsot? Nedarbojas? Uh, you put the timer on instead of the vote. No, try again. Right. Sākam balsot. Everybody happy? Can you vote? What's that? What's that? Two more to vote. Vēl balsojam, balsojam. 35. 35 nobalsojuši, 34 ir pār un 4 atturējās, 29 bija pār un 1 bija pret. Tagad balsojam pa īstam. Pirmais ir Feo kunga ziņojums un referents pavisam īsi izteiksies, lūdzu. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora. Lielas paldies. Neste momento, agradecer o trabalho que. Sākšu ar to, ka pateikšos dažādajiem ēnu referentiem par paveikto darbu. Ļoti daudzi deputāti man, pie manis vērsās arī tieši runājot par šajā ziņojumā pieminētajiem jautājumiem, un vēlos pateikties arī mūsu komitejas sekretariātam par paveiktiem pūliņiem. Īpaši vēlos norādīt, ka arī mana politiskā grupa veida ļoti smagas sarunas par diezgan kutelīgiem jautājumiem. Un šo priekšpusdienu arī vēl bija sarunas ar ļoti dažādām politiskajām grupām, kas šeit pārstādēts. Vēlos pateikties arī Tautas partijas grupas um, deputātiem, kas man pilnībā atbalstīja dažādajās notikušajās sēdēs. Uh, un es ļoti plaši varēju paskaidrot, kāda bija darba attīstība. Noslēgumā vēlos pieminēt, ko ļoti acīm redzamu. Ja parlamentam būtu bijusi iespēja uh, šīs sarunas un balsošanu nokārtot daudz ātrāk, tad tas būtu daudz labāks veids, bet lai nu kā, šobrīd mēs esam nokļuvuši tik tālu, cik esam nokļuvuši, un vēlos atgādināt to, ka padome un Van Rompeja darba grupa vēl nav pabeiguši savu darbu. Mums vēl nav pieejami viņu secinājumi, tādēļ parlamentam vēl ir iespēja teikt kādu vārdu. Vēlos norādīt arī to, ka šis eh, priekšlikums ir daudz plašāks nekā komisijas sākotnējais, un vēlos pateikties visiem tiem, kuri ir devuši savu ieguldījumu un radījuši iespēju eh, radīt tādu vienotu viedokli no parlamenta puses. Paldies! So... Paldies Fajo kungam! Uh, will, uh, Tā tad eh, turpināsim ar balsošanu. Vispirms mums ir jāizskata mutiskais grozījums. Tas ir, ko ir iesniegus Alde un eh, zaļie. Kurš ir par? Pret? Sākotnējais teksts otrajam paragrāfam par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 83. ar mutisko grozījumu, kur iesniedz referents par pret atturas pieņemts. Tas bija 83. grozījums. 82. par to mēs nebalsojam, jo par 81. nobalsojām par. Līdz ar to mēs pārlecam pāri 82. un 83. nobalsojām. Un tagad ir kompromiss A ar mutisko grozījumu, kur iesniegus sociālisti, un vajadzētu iekļaut atsauci uz 121 punktu. Tā tad, kur ir par? Pret atturs pieņemts. Tagad pārlecam uz B kompromisu par pret atturs pieņemts pieņemts. Tagad mēs pārlecam uz C kompromisu, kur ir dalītais balsojums pieprasīts. To ir pieprasījusi Alde. Pirmā daļa ir viss teksts bez vārdiem kopā un papildus, papildus plusi. Tātad bez šiem vārdiem par pret atturas pieņemts kuri ir par to, lai šie vārdi tiktu iekļaut tekstā par pret atturas. Izskatās, ka pieņemts. Tad mēs pārlecam uz 94. grozījumu par pret atturas noraidīts, 95. par pret atturas pieņemts, imko viedoklis jau ir iekļauts, tad mēs pārējām pie D kompromisa ar dalīto, bal, dalītais balsojums. Pirmā daļa ir teksts bez vārdiem īpaši, kas attiecās uz eirozonu, un otrā daļa ir vārdi īpaši eirozonā par pret atti, atturas pieņemts, un otrā daļa par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Yeah. Yeah. Right, so that's 20, 19. So that... Tā tad pieņemts. 19 bija par. Tagad mēs pārlecam uz 104. grozījumu ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts, 105 par pret atturs pieņemts, 106 ar mutisko grozījumu, kurš aizvietos daļu no šī grozījuma par pret atturas pieņemts, Tagad palicam pie E kompromisa par pret atturas pieņemts. F kompromiss atkal dalītais balsojums. Pirmais ir bez konsultēšanās ar sociālajiem partneriem, un otrajā daļā šie vārdi ir iekļauti par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārlecam pie G kompromisa un atkal divās daļās. Pirmā daļa, kur nav šie da, šis teksts, un otrā daļa, kur šie vārdi ir iekļaut. Par pirmo daļu par pret atturas pieņemts, un otrā daļa par pret atturas Pieņemts. Tagad pārējām pie sākotnējā teksta, pirmajam pielikumam par pret atturas pieņemts, IMCO 9. grozījums par pret atturas Varbūt pārbaudīsim. Tātad devītais grozējums. Sākam balsot. Noraidīts. 117. Ta ir atsaukts, un tagad mēs pārējām pie desmitā grozījuma par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. 118 par, pret, atturas, pieņemts. 11. jau ir iekļauts oriģinālajā tekstā, līdz ar to pārējām pie sākotnējā teksta. Nē, nē. Tagad I kompromiss. Atkal divās daļās. Pirmā daļa bez teksta sociālajie partneri, kurš pār pret atturas pieņemts. Uh, un otrā daļa par pret atturas pieņemts. Un tagad pārlecam pie J kompromisa par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par 1, 2, 4 mutiskais grozījums par tehniskiem par pret atturs pieņemts. Sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. 125 par pret atturas pieņemts. Kompromiss kā pār divās daļās. Pirmā daļa bez vārdiem īpaši tos eirozonā, un otrā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret, par pret atturas. Pārbaudīsim šo balsojumu elektroniski. Beidzam balsot, tā tad arī šis ir pieņemts. Kompromis. Kompromis L. Par, pret, atturas pieņemts. 133. par pret atturas noraidīts, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais grozījums jau ir iekļauts, trešais grozījums iekļauts, ceturtais par pret atturas pieņemts, piektais iekļauts, sastais par pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais ir iekļauts devītais par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais ir iekļauts, trīspadsmitais par, pret pret atturas noraidīts, 14. pār pret atturas pieņemts, 15. pār pret atturas noraidīts, 16. pār pret atturas noraidīts, 134. pār pret atturas noraidīts, oriģinālais teksts pār pret atturas pieņemts.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 pieņemts. 148. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 148. Nē, kompromiss Q. Pēdējā minūtes pieprasījums ir dalīt balsojumu. Pirmā daļa ir bez. Where? From here to there. Part one, part two. Okay, so part one is from... Tad pirmā daļa ir no sākuma. Un otrā daļa ir vienkārši otrā daļa. Par pirmo daļu, par pretaturas pieņemts. Otrā daļa par pretaturas arī pieņemts. Tagad pārlecam uz R kompromisu. Pirmā daļa izveidot eh, minimumu Eiropas līmenī, un otrā daļa ir papildus, ja nepieciešams. Tātad pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, un otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss S, pirmā daļa bez vārdiem Eiropas zonā par, pret, atturas pieņemts, un Eirozonā par pret atturs pieņemts. Tagad pārlecam pie T un T kompromisa par pret atturs pieņemts. Simt septiņdesmit pirmais par pret atturas noraidīts. Kompromiss U par pret Pārbaudīt ko? 171. labi pārbaudām, 171. sākam balsot elektroniski. No, that's been crossed out. It didn't fall. Has everybody voted? Vai visi nobalsojuši par 171. Tā tad noraidīts. Labi. Pārējām pie kompromisa U par pret atturas pieņemts. 176. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 177. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas noraidīts. 178. par pret atturas pieņemts. 179. par pret atturas. Pārbaudīsim 179. Sākam balsot elektroniski. Voted. That is carried. Visi nobalsojuši un pieņemts. 180. Kurš par? pret atturas noraidīts, 182. pār pret atturas pieņemts, 15. pār pret atturas noraidīts, 185. 181. pār pret atturas pieņemts, 183. ir papildinājums pār pret atturas noraidīts, 184. pār pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 184. That's rejected. Noraidīts. 185. par pret atturas pieņemts. 186. par pret atturas noraidīts. V kompromiss divās daļās atkal. Pirmā daļa, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Dubultvē par pret atturas pieņemts. X kompromiss mutiskais grozējums, lai eh, svītrot pēdējo teikumu. EU should participate and represent the Commission in the work of the European Council, the ECOFIN Council and the Eurogroup. So are we accepting? Tātad vai mēs balsojam par šo mutisko grozījumu? Tātad X kompromis bez pēdējā teikuma par pret atturas pieņemts. Tas bija mutiskais. 195. pār pret atturas noraidīts. 196. pār pret atturas pieņemts. 17. pār pret atturas noraidīts. Orģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Y kompromiss par pret atturas pieņemts. Just, just, just trying to work out what they're doing. Is this an oral amendment or is it a split vote? Well, mutiskais grozījums, nē, dalītais balsojums. Pirmā daļa ir teksts bez vārdiem. Debt, e.g. debt restructuring, and then the second part will be those words. Un otrajā daļā šie vārdi ir iekļauti. Tātad pirmā daļa par pret atturas pieņemts, un otrā daļa par pret atturas. Jā, atkal ir jāpārbauda elektroniski. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka šobrīd ir apjukums par balsojumu par otro daļu, un mums vajadzētu balsojumu par otro daļu vēlreiz atkārtot. Un lūdzu, kad balsojam, lūdzu pasakiet, vai plus vai mīnus balsojums attiecas uz teksta svītrošanu vai paturēšanu. Manuprāt, nebija skaidrs otrajā balsojumā mūsu kolēģim, par ko viņi īsti balsoja. Right, well, I was going to take, uh, a... Labi, jebkurā gadījumā balsosim. Bet uh, es domāju, ka uh, atkarībā uz pārējiem um, dalītajiem balsojumiem mēs vispirms balsojam bez šiem vārdiem, un pēc tam mēs balsojam par to, vai mēs vēlamies šos vārdus vai nē. Ja ir plusiņi, tad tas nozīmē, ka mēs ierakstam šos vārdus, un ja ir mīnusiņš, tas nozīmē, ka mēs tos neierakstam. Ja jūs vēlaties tos atsaukt, tad sociālists gluži vienkārši nebalso par to. Uh, Tātad tagad balsosim elektroniski. Tātad otrā daļa. Pirmā daļa mēs jau pieņemam. Fejokungs, jūs vēlaties izteikties par šo jautājumu? Eh, Priekšsēdētājs kundze. Mēs tagad balsojam par šo teikumu, kur runa ir par parādiem, ja? Tautas partijas grupa ir iesniegusi mīnusu. Taču priekšsēdētājs kundze, tā kā jūs to tagad veicāt, tad mēs par pirmo un trešo daļu balsojām. Un tagad balsosim par otro daļu. Tātad pirmā un otrā daļa, trešā daļa plus un otrā daļa mīnus. Tātad viens un trīs kopā, un tagad pievēršamies pie otrās daļas. Jā, man bija tikai divas daļas. Tātad viss izņemot šo te rezolūcijas daļu. Un pēc tam mēs balsojam par rezolūcijas daļu atsevišķi, un tas, protams, ir ļoti svarīgi, tā ir ļoti svarīga teksta sastāvdaļa. Tagad, kad visiem ir skaidrs, balsosim vēlreiz, tātad, vai, vai jūs vēlaties šos vārdus šajā uh, tekstā, tātad plusiņi nozīmē, ka jūs vēlaties tos iekļaut mīnusiņš, mīnusiņš ka nebalsojam elektroniski. Right. I think that that's uh, pretty obviously. Es domāju, ka viss ir diezgan skaidrs, proti, ka šos vārdus mēs neiekļaujam. Tagad 201. grozījums par pret atturās pieņemts. Budžeta otrais grozījums par pret atturās pieņemts. Budžeta trešais grozījums par pret atturās pieņemts. 209. par pret atturās noraidīts. Oriģinālais dokuments par pret atturās pieņemts. 210. par pret atturās pieņemts. Kompromiss eh, ZA par pret atturās pieņemts. Kompromiss ZB par pret atturās pieņemts. Vai tas ir 2B? Nē, ZB. 220 par pret atturās pieņemts. 221 par pret atturās pieņemts. ZC par pret atturās pieņemts. 225 par pret atturās noraidīts. ZD par pret atturās pieņemts. ZE ar mutisko grozījumu, kur iesnieguši zaļie, lai ies, ie, iekļaut sakojušos vārdus. Uh, while making more extensive procedures against unfair tax competition, in large automatic exchange of information. Tātad ar šo papildinājumu mutisko grozījumu Neviens neiebilst, tātad tādā gadījumā balsojam par ar visu mutisko grozījumu pret atturās pieņemts. Tagad ZF divās daļās. Pirmā daļa bez vārdiem including the possibility of creation of a European Common Treasury, un otrā daļa ir iekļaujot. Tātad pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts, otrā daļa par pret atturās pieņemts. Amendment 235. 234 par pret. Atturās. Noraidīts. Mm, šķiet, ka jūs neceļat rokas. Tālāk, budžeta 4. 5. jau ir iekļauts IMCO 20, kas par pret atturās pieņemts. IMCO 21 par pret atturās noraidīts. Kompromiss ZG ar atsevišķo dalīto balsojumu, tātad pirmā daļa bez vārdiem, kas minēti un otrā daļa ir ar šiem vārdiem. Pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts, otrā daļa, kas par pret atturās. Šķiet, ka norādīts, bet labāk pārbaudīsim. Subject, uh, it's abstaining. So. I know they're abstaining. It makes it confusing. right, it was rejected. Uh, so we now go on to amendment 241. 241 par pret atturās pieņemts, 242 par pret atturās pieņemts, 243 par pret atturās pieņemts, 244 par pret atturās pieņemts, 245 par pret atturās noraidīts. Nodarbinātības 18. par pret atturās. Šķiet, ka noraidīts, bet nebija īpaši skaidrs pārbaudīsim elektroniski. Okay and that is rejected by one. I'm glad I checked. Employment 19. All those in favour? Uh, 19. par. Pret atturās noraidīts. 23. jau ir iekļauts. Orģinālais teksts par pret atturās pieņemt. Kompromiss ZI par pret atturās pieņemts. Orģinālais e, eh, teksts par pret atturās pieņemts. 249 par pret atturās pieņemts. 250. nav pieņemams, līdz ar to balsojam par sākotnēju tekstu par, pret atturās pieņemts. 251 par, pret atturās noraidīts. Orģinālis teksts par pret atturās pieņemts. 252 par pret atturās noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturās pieņemts. 253 par pret atturās pieņemts. 254 par pret atturās pieņemts. AFCO viedoklis divās daļās. Pirmā daļa bez vārdiem and developing ideas un tā tālāk un tā joprojām, un otrā daļa iekļaujot šos vārdus. Pirmā daļa par pret atturās pieņemts, otrā, otrā daļa par pret atturās pieņemts. Svērumi, pirmais, otrais, kas pār pret pieņemts, grozījums 1 par pret atturās noraidīts, orģinā, sākotnējais teksts par pret atturās pieņemts, trešais apsvērums nodarbinātības komiteja tas jau ir ietverts, otrais grozījums par pret atturās varētu pārbaudīt. Otrais grozījums. Balsojam elektroniski. And that is carried. Pieņemts. Tālāk apsvērumu 5 līdz 13 sākotnējais teksts, kas par pret atturās pieņemts. Nodarbinātības viedoklis par 5 par pret atturās pieņemts. 5. grozījums par pret atturās pieņemts. Apsvērumu 15 līdz 33 par pret atturās pieņemts. Sestais grozījums par pret atturās pieņemts. Septītais par pret atturās pieņemts. Astotais par pret atturās pieņemts. Devītais par pret atturās pieņemts. Desmitais par pret atturās pieņemts. Nodarbinātības A ir ietverts. 11. grozījums par pret atturās pieņemts. 12. par pret atturās noraidīts. 13. par pret atturās pieņemts. 14. par pret atturās pieņemts. 15. par pret atturās pieņemts, 16. par pret atturās pieņemts, 17. par pret atturās pieņemts, B par pret atturās pieņemts, 18. par pret atturās pieņemts, 19. par pret atturās pieņemts, 20. par pret atturās pieņemts, 21. par pret atturās pieņemts, 22. par pret atturās pieņemts. Kompromiss ZJ par pret atturās pieņemts. 24. par pret atturās pieņemts. Nodarbinātības C par pret atturās pieņemts. Kompromiss ZK par pret atturās pieņemts. 20 U, 32. par pret atturās pieņemts. 33. par pret atturās noraidīts. Nodarbinātības D par pret atturās pieņemts. Kompromiss ZL par pret atturās pieņemts. 37. par pret atturās pieņemts, 38. par pret atturās pieņemts, imko 1. par pret atturās pieņemts, kompromiss ZM par divās daļās. Pirmā daļa, viss izņemot vārdus whereas and sustainable un līdz pat to be pursued, kas par pirmo daļu pret atturās pieņemts un otrā daļa will par pret atturās pieņemts. 47. par pret atturās pieņemts. 48. par pret atturās pieņemts. Kompromiss ZN par pret atturās pieņemts. 53. par pret atturās pieņemts. 54. pār pret atturās pieņemts. Imko 3 ir jau iekļauts. Vai jābalso par sākotnējo tekstu? Tātad sākotnējais teksts par pret atturās pieņemts, 55. par pret atturās pieņemts, 56. par pret atturās pieņemts,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 pret atturās pieņemts. Sešdesmit piektais par pret atturās pieņemts. Sešdesmit sastais par pret atturās pieņemts. Kompromis ZP e par pret atturās pieņemts. Kompromis eh, ZQ par pret atturās pieņemts. IMCO viedoklis. Tātad, lai papildinātu ar vārdiem, kas beigās, kas par pret atturās pieņemts. 74. par pret atturās pieņemts. 75. par pret atturās pieņemts. 76. par pret atturās pieņemts. 77. par pret atturās pieņemts, 78. par pret atturās pieņemts, budžeta A ir iekļauts budžeta B par pret. Budžeta B par pret atturās pieņemts, budžeta C par pret atturās pieņemts, budžeta D par pret atturās pieņemts Un visbeidzot, mutiskais grozījums, kuru ierosinājusi referēt par pret atturās pieņemts. Un tagad elektroniski balsosim par visu dokumentu kopumā ar izdarītiem grozījumiem. Sākam balsot. Tātad 32 pār, 3, 6 pret 3 atturējušies. Apsveicam Fēlkungu. kungu. Right, we are now moving on to... Tagad nākamais punkts, par kur jābalso desmitais, tātad atzinums. Mums ir jauns balsošanas saraksts. Tātad Stolajan kunga sagatavotais atzinums par pagaidu pasākumiem. Vai mēs varam balsot blokā? Nē, nevaram balsot blokā. Vai mēs varam balsot par visu blokā izņemot ceturto grozījumu? Nē, Nē, diemžēl nē. Sociālisti mm, nevēlas rīkoties tāpat kā visi. Tātad pirmais par pret atturās pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums par pret atturās pieņemts. Sākotnējais teksts otrajā punktā par pret atturās pieņemts. Trešais grozījums par pret atturās pieņemts. Trešais punkts par pret atturās pieņemts Ceturtais punkts par pret atturās pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturās pieņemts. Piektais punkts par pret atturās pieņemts. Sestais punkts par pret atturās pieņemts. Sestais, septītais punkts par pret atturās pieņemts. Viss dokuments ar grozījumiem Balsosim elektroniski, sākam balsot. That's 41 in favor. 41 pār, tātad vienbalsīgi. Ļoti labi apsveicam Stalajan kungu. Tas arī būtu viss šā rīta sanāksmē. Nē, mirklīt, mirklīt. Mirklīt, mirklīt. Mums ir inovatīvie novatoriskie finansēšanas veidi Eiropā un pasaulē. Pirmā viedokļu apmaiņa ar Podimatas kundzi. Lūdzu, tie, kas atstāja zāli, eh, ievērojiet klusumu, un tagad vārds referentei. Thank you, Sharon. Shall I start? Paldies, Sharon. Tad es varbūt sākšu. Priekšsēdētāji turpina labi, ja jūs te runājat pārējie kolēģi, kuri nepiedalīsies šajā apspriešanā, tad lūdzu ejiet laukā. Tātad Anī, Η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα σχετικά με τα νέα καινοτόμα. Sākumā norādīt uz to, ka diskusija par novatoriskajiem finansējumiem Olivai ir kādas problēmas. Η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα για τα νέα καινοτόμα εργαλεία. Tātad šobrīd diskusija par novatoriskajiem finanšu veidiem ir diskusija, kas tiek veikta ne tikai Eiropā, nacionālā, bet arī pasaules līmenī. Un tas viss ir aktuāls finanšu krīzes dēļ, kad tradicionālo instrumentu robežas parādījās un ir nepieciešami jauni veidi. Un šis jautājums ir ļoti aktuāls divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, mums ir jāatrod jauni finansēšanas veidi. tas ir paredzēts lieliem kopīgiem projektiem, kā klimata pārmaiņa apkarošana, pasaules attīstība, un Eiropā runa ir par to uzdevumu izpildīšanu agendai 2020 un arī tūkstošgads attīstības mērķu sasniegšanai. Un otrs iemesls šī jautājuma aktualitātei ir tāds, ka mums ir jārēģē uz pilsoņu prasībām, īpaši Eiropas Savienībā. Proti, ka slodzes sadalījumam, attīstībai un uzplaukumam ir jā, jābūt daudz sabalansētākam un daļai izmaksu, kas ir radījušies finanšu krīzes dēļ, kā par to jāatbild atbildīgajiem, kas to šo krīzi izraisījuši. Tādēļ, cienījamie kolēģi, ir vēl divi svarīgi indikātori, kas jāņem vērā tieši parlamentā un mūsu ekonomikas un monetārajā komitejā. Pirmais aspekts saistīts ar to, ka šī diskusija par novatoriskiem finansēšanas veidiem ir saistīta ar jaunāko lēmumu izveidot jaunu, ambiciozāku finansēšanas un uzraudzības ietvaru. Tādējādi aizsargājot gan investoru, gan patērētāju tiesības un tādējādi arī nodrošināt to, ka finanšu monetārā sistēma darbojas un attiecīgi arī ir pieejams finansējums investīcijām. Vēl viens aspekts saistībā ar jaunajiem finansēšanas veidiem, manuprāt, saistās ar tekošo diskusiju Eiropas Savienībā par ekonomikas pārvaldības stiprināšanu. Vēlos īsi runāt par vēsturi šajā jautājumā. Parlamenta ziņojums, ko sagatavojam, balstās uz komisijas sākotnējo priekšlikumu, kur runa ir par jauniem novatoriskiem finansēšanas instrumentiem. Un šeit var atšķirt trīs kategorijas. Pirmkārt, finanšu instrumenti, kā finanšu transakciju nodoklis. Un arī financial activity tax, tātad nodoklis finanšu darbībām un vēl arī banku nodeva. Un otrais aspekts ir klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumu uh, finansēšanas instrumentu, kā oglekļa dioksīda nodoklis, un trešā joma ir novatoriski finansēšanas instrumenti attiecībā uz attīstības mērķiem. Vēlos atgādināt to, ka diskusija tagad komitejā ir sākusies, un tā balstās uz parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta pirms apmēram gada Eiropas eh, Savienības komisijai, kur tika lūgts veikt ietekmes novērtējumu. Un tas ir saistīts ar finanšu pārvedumu nodokli, taču šis pētījums un ietekmes novērtējums vēl nav pieejams. Un ir pieejama informācija, ka jūnijā padomē tika iesniegts pētījums saistībā ar iespējamiem nodokļiem biržā. Ja komisija še, tiek arī apgalvots, ka šonadēļ komisija arī izteiks priekšlikums. Un runājot par padomu, jūs zinat, ka Beļģijas prezidentūra šai jomai piešķir prioritāru lomu. Tas arī tiek realizēts. Šobrīd Beļģijas prezidentūra ir divās runās iekļāvuši darba kārtībā šo aktuālo punktu. Tagad runa ir par dažādo inovatīvo finansēšanas veidu kategorijām un par ko mēs strādāsim. Un neraugoties uz mūsu veikto izvēlu un prioritātēm, galvenais ir, kā mēs rīkosimies ar tiem ienākumiem, kas radīsies no jauniem finansēšanas instrumentiem. Vēlos arī runāt par pirmo pīlāru finanšu sektora nodokļiem. Mums ir atzinums no ITRE komitejas, tātad Rūpniecības, Tehnoloģijas un Pētniecības komitejas. Tas attiecas uz uh, oglekļu dioksīdu nodokli. Vēl ir atzinums no attīstības komitejas, cieši sadarbojoties ar mūsu komiteju par tūkstošgads attīstības mērķu finansēšanu. Un tagad runājot par finanšu transakciju nodokli, par pašu aktuālāko punktu pagājušajās diskusijās, tostarp arī padomē. Un šeit vēlos uzsākt šo diskusiju un uzklausīt jūsu viedokli par šo jautājumu īpaši runājot par finanšu sektoru nodokļiem. Tātad sākumā mums ir jānosaka, kā ir sasniegts tāds pozitīvs attīstības posms šajā sektorā, kas patiesībā nav loģisks risinājums raugoties uz šī sektora lomu finanšu krīzes izraisīšanā. Uh, un runājot arī par valstu ieguldītām līdzekļiem krīzes sakarā. Tādēļ, manuprāt, šķiet, ka finanšu sektora aplikšana ar nodokļiem ir labs, laba iespēja attaisnot pilsoņu vēlmi pēc taisnīguma. Un tas arī noteikti nozīmīgi ietekmēs to, ka riskantas transakcijas tiks apturētas vai ierobežotas, kas attiec īpaši uz um, steidzam izpildamām transakcijām, un mēs arī tādā veidā labāk varētu regulēt tirgu. Un tas viss ir saistīts arī ar mūsu pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar uzraudzības iestādēm, Es pieņemu, ka neviens neiebildīs, ja teikšu, ka ir vēlams un arī ir iespējams īstenot vienošanos G20 ietveros saistībā ar finanšu transakcijas nodokli. Un tagad no parlamenta puses un arī no padomas puses mums ir jāvainojas par to, ko darīsim Eiropas Savienības līmenī, ja nepanāksim vienošanos G20 līmenī. Es domāju, ka šī apņemšanās atrast pasaules līmeņa risinājumi ir ļoti skaista, taču tā nedarbosies, ja mums nebūs arī Eiropas Savienības līmeņa risinājums, Eiropas transakcijas nodoklis. Nu, tas būtu saistīts ar dažādiem tehniskas tāpas um, izaicinājumiem un radīsies arī ļoti daudz jautājumi, kas ir saistīti ar konkurēt spējas ierobežošanu Eiropas līmenī, ja tiek uzlikt šāds Eiropas finanšu transakciju nodoklis. Vairākas nozars iestādes ir apliecinājuši to, ka ja tirgus ir labi norganizēts un nodoklis nav pārāk liels, turklāt tirgus tiek labi organizēts un ir caurskatāms un tādējādi ir atraktīvs investoriem, tad mēs varētu pārvarēt šo trūkumu attiecībās konkurētspēju. Vēl viens jautājums par geogrāfisko disbalansu šāda nodokļa jomā. Proti, ka finanšu pakalpojumi koncentrējas atsevišķās dalībvalstīs. Un šajā sakarā mēs varētu rīkoties šādi. Mēs varētu teikt, ka lielākā daļa ienākumu, kas rodas no šāda veida nodokļiem, tad lielākā daļa šo ienākumu jānovada tajām dalībvalstīm, kur koncentrējas šie finanšu pakalpojumi, un tādējādi mēs varētu novērst šo fin geogrāfisko disbalansu. Vēl ir vairāki argumenti, kas ir saistīti ar tehniskiem risinājumiem finanšu transakcijas nodoklim Eiropas līmenim, taču es domāju, ka diskusija tagad tikai ir pašos pirmsākumos un ka mēs varam atsaukties arī uz Eiropas parlamenta runām un attiecīgiem komisijas priekšlikumiem, kurus sagaidām. Vēl vēro, vēlos norādīt to, ka mums šeit nevajag pārāk uh, sakomplicēt lietas ar tehniskas dabu jautājumiem. Protams, ka tie ir jāatrisina, taču es domāju, ka mēs nedrīkstam pazaudēt no mūsu uzmanības loka būtiskos jautājumus. Mums nevajag prioritarizēt tehniskos jautājumus, lai noslēptu politiskās gribas trūkumu. Un vēl divi iespējamie nodokļu instrumenti finanšu sektorā ir finanšu nodoklis finanšu darbībām, finance activity tax un banku nodoklis. Šeit ir atšķirība ar finanšu transakciju nodokli. Tātad šie divi nodokļi attiec uz pēļņu un tādēļ tiem arī nebūtu regulējoša un stabilizējoša loma tirgos, kur varētu panākt ar finanšu transakciju nodokli. Tad mums ir jānosaka, kāda ir mūsu prioritāte, ja tā ir tikai attiecībā uz ienākumiem, tad lēmums ir skaidrs, bet varbūt, ka mūsu mērķis būs tāds, ka vienlaikus mēs pastiprinam arī tirgu drošību. Un ka tādā veidā mēs varētu ierobežot tieši spekulatīvos pasākumu, kas neattīsta ekonomiku. Un vēl pāris vārdi par oglekļu dioksīda nodokli. Ļoti svarīga ražojošā sektora joma tagad rīkojas neatkarīgi no tās darbības eh, vides sekām, un tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības klimata mērķiem. Un tas nav arī taisnīgi attiecībā uz nodokļu politiku. Mums tagad ir iespēja piemērot izraisītāju principu un panākt vidē draudzīgu darba vietu veicināšanu. Šādā kontekstā CO2 nodoklis būtu ļoti piemērots. Taču tas vēl nav saskaņots ar Eiropas emisiju tirniecības sistēmu. Uh, šeit mums īpaši jāņem vērā arī energopatēriņš. Runājot par attīstības politikas mērķiem, mums ir DV komitejas atzinums pieejams. Mēs kopā sadarbojamies. Un nākotnē, sagatavojot ziņojumu, mums būs iespēja vēlreiz runāt par šiem jautājumiem. Paldies! Thank you very much. I've got... Paldies! Man ir vairāk runātājiem, vispirms dod vārdu ēnu referentiem - Ulle Šmits, Švēdes kungs un Filips Lamberts. Tā tad Udo un visi citi, kas te ir sarakstiņā. Ulle, lūdzu! Paldies! Un eh, paldies par šo darba dokumentu. Es vēlētos pateikties referentei. Tātad mēs diskutējam par šo jautājumu atkārtot vēlreiz un no jauna, jo katrā ziņā novatorisku finansēšanas veidi Eiropā ir ļoti sarežģīts džungļu pasaules kopums. Vēlētos atzīties, ka man nepatīk tas nosaukums, bet nu jebkurā gadījumā mēs šeit runājam ar tik ārkārtīgi daudzām dažādām tematikām, ka vispirms vēlētos pateikt, ko mēs te vēlamies sasniegt. Vai mēs vēlamies sasniegt tekstu, kas būtu pamatots? Ja tā, tad mums ir jādomā arī par nodokļiem mēs varētu no tā izslēgt oglekļa izmešu nodokļus, jo tas varbūt būs saistīts ar ceļa nodokļu, ja iekļauts tajā, kaut arī patiesībā es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi veiksmīgi. Uh, Emisiju tirzniecības schēma jau neatrisina problēmu ar oglekļu izmešu nodokli. Kaut arī mēs runājam par jaunu zaļu darba vietu radīšanu, ar to nepietiks, bet es personīgi atbalstu ideju, ka maksā tas, kas piesāņo. Piemēram, ja es lidoju no Zviedrijas uz Briseli, tad es maksāju par to, ka piecūkoju ozonu slāni. Manuprāt, tas ir pieņemami. Ja jūs gribat redzēt tādus nodokļus, kas mēģināt risināt vai vismaz atbalstīt risina, problēmu risināšanu attīstīt eh, jaunatīstības valstīs, tad arī mums ir nepieciešama nodokļu bāze, kas ir nemainīga. Un tomēr es uzskatu, un tas ir tas, ko vēlētos uzsvērt, es uzskatu, ka šīs valstis, jaunatīstības valstis, tie, kas ierodās pie mums un runā un mēs viņam sakam, jums ir jāizpilda jūsu apņemšanās gan tās, kuras jūs esat izteikuši apvienoto nāciju organizācijā, gan citās. Šobrīd eh, apvienotajā karalistē šis atbalsta nodoklis jaunatīstības valstīm ir 0,4 un ir tādas, kuras, kurās tas arī ir 0,7. Es uzskatu, ka tas ir pārāk zems. Jo es patiešām uzskatu, ka ja jaunatīstības valstis izpilda savas starptautiskās apņemšanās, tad ir ārkārtīgi dīvaini uzlikt vēlreiz nodokļu maksātājiem vai valstīm maksāt, jo gala beigās jau to maksā iedzīvotāji, patērētāji, mūsu līdzpilsoņi. Jo, kā jau mēs zinām, nevienas pusdienas nav par brīvu, kāds jau par tā maksā. Tā tad tie, manuprāt, ir ļoti svarīgi momenti. Runājot par to nodokli, par ko šeit runā viss un daudz, tā tad, ja es pareizi sapratu jūsu tūkoto, tā tad mums nevajadzētu iestrēgt tehniskās, tehnisko nianšu labirintā un zaudēt politisko vīziju. Es nedomāju, ka mēs jau kad iestrēgsim tehniskās detaļās un pazudīsim labirintā. Es uzskatu, ka mums noteikti ir jāuzklaus tie cilvēki, kur uzskata, ka šāds nodoklis būs problemātisks it visiem. Par to jau mēs runājām izgājušajā nedēļā. Komisārs eh, teica, ka problēmas patiesībā ir lielākas nekā būs iegūtais labums. Un es personīgi uzskatu, ka tas arī ir viens no mūsu atbildības galvenajiem punktiem. Mums ir jāuzklausa visi, ne tikai tie, kur iestājas par, arī tie, kur izsaka kritiku. Tagad par Berešas kundzi. Pagājušajā nedēļā mēs balsojām kā mēs to sauksim, Klīnce vai Berešas komitejā, lai kā arī mēs to dēvētu, mēs balsojām par nodokļa ieviešanu finanšu pārvedumiem. Jā, jūs izskatāties tādi domīga priekšsēdētājs kundze, bet arī mēs, liberāļi, balsojām par šādu nodokli. Bet gala beigās, un tas arī ir visa substance un pamats, mums vajadzētu tekstu, te bija prasīts, ka komisijai ir jāizveido adekvāts pētījums un visiem vienādi spēles noteikumi ar konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem priekšlikumiem. Un šeit tā tad iet runa par vienādiem spēles noteikumiem globālā līmenī, un gala beigās to iebalsoja iekšā zaļie. Līdz ar to man bija vieglāk balsot par šo priekšlikumu. Bet šeit es tagad vēlētos uzzināt, vai pārējie kolēģi uzskata, ka mums vajadzētu viņiem izklāt tādu kā sarkano paklāju šai idejai. Tātad, ja mēs ieviešam šo nodokli finanšu pārvedumiem, neuzklausot to, ko saka pārējie spēlētāji ārpus Eiropas vai kaut vai tikai G20 ietvaros, ja mēs sakam jā, tad eh, man ir liela šauba. Un tomēr man ir e, jāatzīstās, ka pat šis nodoklis, par ko nobalsoja par Kris komitejā, to ir grūti sagramot, vismaz man. Bet jebkurā gadījumā mēs saprotam, ka viss jau ir kompromisa rezultāts, un mums arī ir labā grība, un līdz ar to Alda ir izteikusi savu labo gribu. Tagad mazliet par banku nodavām un līdzīgi. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs dokuments, kā uzsākt diskusijas, ļoti labs pamats, izējas punkts. Un tomēr runājot par visiem šiem nodokļiem, nodevām, soda naudām, es personīgi uzskatu, ka mums ir nepieciešams varbūt drusku savādāks skatu punkts. Cik daudz gala beigās maksā klients? Tā ir mirāža, ilūzija, ja mēs domājam, ka izveidojot īpašu fonda depozītu garantijām un īpašas programmas dažādiem citiem drošību, investīciju drošīgumam, un ka neviens par to nemaksās. Tā ir ilūzija, tās ir muļķības. Mēs maksāsim. Vai kā iedzīvotāji, vai kā banku klienti, vai kā pircēji, mēs maksāsim. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu būt drusku uzmanīgākiem. Bet jebkurā ja gadījumā Padimats kundzei milzi paldies par interesanto darba dokumentu. Noslēgumā vēlētos pateikt, ka Mūsu problēmā ir, mūsu grupā es atvainojos, ir problēmas. Ir tādi deputāti, kuri kājām un rokām atbalsta, nesaukšu vārdos, jūs tos paši pamanīsiet, un ir tādi mūsu grupā, kur kājām rokām ir pretim. Protams, ka tādas pašas tendences pieļauj ir arī citās politiskajās grupās, bet vēlējos būt tikai godīgs pret jums, ir ļoti krasa viedokļi. Protams, ka mēs vēlamies redzēt visu grupu atbalstu, bet tomēr jūs nezināt, kā gala beigās atbalsos. Dobrý den, tak to bylo vtipné zakončení. Paldies, priekšsēdētāji. Tas bija diezgan garš izklāsts no kolēģa puses, tātad Ola Šmita puses, kas izklāstīja, ka Alda grupā ne tikai ir milzīga viedokļa atšķirība, bet uh, mēs cenšamies arī panākt atbalstu šim ziņojumam. Ik viens apzinās, cik ļoti svarīgs ir šis jautājums. Un man šķiet, ka svarīgākais ir varbūt ne tas, kādā garā šis dokuments ir izstrādāts. Tātad varbūt ne tik daudz nozīme ir vārdiem, bet tas, kādā gaisotnē mēs to sagatavojam. Un daudz, kas būs atkarīgs no tā, arī kādā gaisotnē aizritēs diskusijas šajā komitejā. Mums visiem tas jāpatur prātā. Pirmais jautājums, kas eh, man šķita svarīgs iepazīstoties ar darba dokumentu, bija. Kāpēc mums nepieciešami novatoriski finansēšanas veidi? Olsmits teica, ka viņa prāt mums būtu jāizturas pie šo jautājumu piesardzīgi, jo novatoriskie finansēšanas veidi tādi, kādi te izklāstīti šeit, ir vai nu nodokļu paaugstināšana, vai arī jaunu nodokļu pieņemšanu. Un es domāju, ka mums būtu jārīkojas piesardzīgi izraugoties ekonomisko eh, terminoloģiju. Un tā kā mums ir vārdi, lai to aprakstītu, mums nevajadzētu to visu noslēgt politkorektumā. Ir pilnīgi skaidrs, ka ņemot vērā krīzes, kādas piedzīvojām arī attiecībā uz nodokļiem, uh, mēs cenšamies ieviest jaunus nodokļus. Un noteikti cīņa par Eiropas Savienības budžetu būs ļoti smaga padomē. Un ir diezgan skaidrs, ka ir saliedāts dalībvalstu bloks padomē, kas nav gatavs samaksāt par notikušo, jo īpaši ņemot vērā, ka arī šīs valsts varētu saskarties ar zināmām ekonomiskajām grūtībām. Otrakārt, es atvainojos jau iepriekš, bet novatoriskie finansēšanas veidi un nodokļu palielinājumi ir nepieciešami tāpēc, ka Eiropas institūcijas ir kļuvušas tik ambiciozas, ka tās, ka gluži vienkārši nav iespējams rast līdzekļus no tradicionālajiem avotiem, lai sektu izdevumus, kas rodas no jaunu projektu īstenošanas. Tāpēc ir nepieciešama papildus līdzekļi. Treškārt, un es domāju, ka referents to jau pavisam pamatoti pieminēja, ir politiski mēģinājumi sodīt, zinām, grupu cilvēku, kuri uh, ir vainojami eh, notikušajā tātad ekonomiskajā un finanšu krīzē. Piemēram, mēs cenšamies uzlikt visu atbildības slogu uz bankām, tāpēc, ka tās ir atbildīgas krīzes izraisīšanā. Es tam nepiekrītu, bet iespējams, ka tāda nu ir dominējošā nostāja šeit, šajā parlamentā, mūsu komitejā. Un tāpēc es redzu tikai dažus iemeslus, kāpēc būtu nepieciešama šāda finan novatoriskie finansēšanas veidi. Uh, Nu, es varbūt nerunāju par tēmu, bet mani pārsteidz tas, ka netiek runāts par to, ka dažas Eiropas institūcijas cenšas uh, ietaupīt līdzekļus, vai mums nebūtu jārunā par to, ka mēs varētu samazināt budžetu. Un mums būtu jādomā par to, kā dalība valsts varētu īstenot fiskālo uh, konsolidāciju dalībvalstīs. Mēs lieliski apzināmies, kāda ir situācija dalībvalstīs, un mēs kā politiķi nevaram gluži vienkārši norobžoties un teikt, ka mums ar to nav nekāda sakara. Eiropas Savienībai, Eiropas institūcijām ir jāsavalk josta ciešāk. Ir ļoti daudz iespēju samazināt projektu skaitu, aizvērt, uh, slēgt aģentūras, kuras vairs nav nepieciešams. Lūdzu, nepārprotiet mani, bet es necenšos nākt klajā ar provokatīviem izteikumiem, bet tomēr mums ir jārod uh, atbild uz jautājumu, vai, piemēram, Eiropas parlamentam ir nepieciešams trīs uh, darba vietas, trīs mītnes. Uh, Tāpēc es uzskatu, ka tik tiešām Eiropas institūcijām ir jācenšas samazināt līdzekļus, un tas arī samazinās spiedienu, um, spiedienu par labu jauniem nodokļiem. Es nevēlos detalizētāk runāt par aplikšanu ar nodokļiem, um, finanšu darījumu aplikšanu ar nodokļiem šodien, bet, cik man zināms, eksperti uzskata, ka tas radīs um, vairāk grūtību, nekā mēs varam iedomāties. Noteikti būs daudz grūtāk tikt galā ar šo jautājumu, nekā mēs varam iedomāties. Finanšu darījuma aplikšana ar nodokļiem ir veids, kā sodīt bankas. Es, protams, neesmu banku uh, un e, riska fonda atbalstītājs, bet nevajadzētu vainot bankas notikušajā, notikušajā vainojam arī finanšu tirgi, bet šobrīd mēs vēršamies pret bankām. Kas attiecas uz eiro obligācijām, es domāju, mums jāsagaida ekofin. Es domāju, ka mums ir jāsagaida padomas viedoklis šajā jautājumā. Mums ir jāuzklausa Eiropas vadītāji, lai viņi atrisina šo jautājumu. Eiro obligācijas tas ir viens jautājums, bet šo obligāciju termiņš un noteikumi tie ir diezgan sarežģīti. Te ir vēl daudz neatrisināt jautājumu. Un noslēgumā var solīt referentam, ka ECR grupā noteikti būs diskusijas par šo jautājumu. Es nevaru pateikt, kāds ir vairākuma viedoklis mūsu politiskajā grupā. Mēs mēģināsim sastrādāties ar jums par tādu dokumentu, kas būtu pieņemams visiem, un es ceru, ka tas atspoguļos parasto pilsoņu viedokli. Paldies! Paldies, un tagad vārds Filipam. Es neesmu pārliecināts, ka vienā dokumentā ir iespējams atspoguļot visu uh, parasto pilsoņu viedokli, jo nav viena domāšanas veida Eiropā, un par to es priecājos. Sākumā es vēlos runāt par to, ka, kad mēs runājam par ekonomisko pārvaldību, diemžēl šeit nav ieradušies deputāti, un es jau īpaši, um, man jau īpaši satrauc tas, ka nav ieradušies EPP deputāti. Tas parāda intereses trūkumu par šo jautājumu. Mēs zinām, ka ir kaut kas jādara, strādājot pie izdevumiem, bet mēs zinām arī, ka ir jādara kaut kas, lai palielinātu ieņēmumus, un lielākā daļa uh, deputātu nav šeit, lai diskutētu par šo jautājumu, un mani tas tik tiešām satrauc, jo tas nozīmē, ka trūkst intereses par ļoti svarīgu jautājumu. Tālāk, es nedomāju, ka kāds šeit ir par nodokļiem gluži vienkārši nodokļu pēc. Ja mēs e, ieviešam nodokļus, tad tam ir zināms iemesls, un šobrīd ir iemesls investīcijām. Mēs zinām, ka ir nepieciešams investīcijas, un mēs nevaram atlikt investīcijas uz desmit gadiem, jo mums ir jāpadara Eiropas ekonomika par vadošo ekonomiku 21. gadsimtā. Protams, ka mums ir ir ideja par izdevumu samazinājumu, bet visi zina, ka tā ir muļķīga ideja, jo to mums neizdevies, neizdosies panākt. Mums ir jāinvestē, jāinvestē izglītībā, pētniecībā, inovācijās un arī infrastruktūrās. Tā piemēram, Eiropas um, enerģijas sadals tīkli. Mēs zinām, ka tas ir ļoti svarīgs projekts, un mēs zinām, ka to nepaveiks privātais sektors. Jūs zināt, ka šādiem projektiem um, šādu projektu atsāk pelnīt tikai pēc 30 gadiem. Uh, Tātad investīcijas ir nepieciešams, un nepieciešams ne tikai publiskās investīcijas, bet arī privātās investīcijas, tātad pilsoņu un uzņēmumu investīcijas, bet mēs zinām, ka ar to vien nepietiks. Tāpēc ir nepieciešams optimizēt mūsu izdevumus, un mums tas jācenšas panākt diezgan agresīvā veidā, bet katrā ziņā nevajadzētu uh, Eh, samazināt investīcijas, tāpēc arī mums nepieciešami novatoriskie finansēšanas veidi. Tāpat mēs arī zinām, ja mēs nopietni vēlamies radīt jaunas darba vietas, tad mums ir jācenšas samazināt nodokļu slogu, kas pat labam gulstas uz darba spēku. Ja mēs vēlamies radīt uh, radošas darba vietas, tad Mums ir jāuzliek nodokļu sloks uz resursiem, nevis uz darbspēku. Mēs zinām, ka mums būs jāturpina samazināt nodokļu šajā jomā. Un tas nozīmē, ka mums ir jāatrod alternatīvi veidi. Un, ja mēs to nopietni vēlamies, tad mums ir jāsaka, ka līdzekļi kaut kur ir jārod. Un runa nav par kādu sodīšanu, runa ir par to, ka ir jāatrod resursi. Tālāk mums ir nepieciešama ilgspējība finansēs, proti mums atvēlētie līdzekļi ir jā, jāizlieto efektīgi. Protams, ka 100% efektivitāte nav iespējama. Tātad nav iespējama perfekta efektivitāte izdevumu jomā, bet, protams, ka mēs varētu darīt visu iespējamo arī. Mm, Tātad, kas attiecas uz novatoriskiem finansēšanas veidiem, mēs pilnībā atbalstam to, kas tur ir minēts, un mēs uzskatām, ka Eiropai būtu jāuzņems līdera loma. Viena Eiropas dalībās to nevar paveikt, bet ir nepieciešama kritiskā masa. Tirgus, mēs varētu to dēvēt par tirgu, pat ja tirgus nav viss. Tirgus tomēr ir 500 miljonu iedzīv... 500 miljonu iedzīvotāju, un es domāju, ka mums tomēr ir jādara tas pēc iespējas efektīvāk. Mēs nevēlamies nekādus trūkums, un tas varbūt patiks ECR un liberāļiem, ko es teikšu. FTT ievies, ieviešana varbūt ir efektīvākais nodoklis no izdevuma viedokļa. FTT tik tiešām ir viegli īstenojams un uh, lēts risinājums. Tālāk, enerģijas aplikšana ar nodokli. Nu, žēl, ka viss nav ierakstīts šajā uh, dokumentā. Es saprotu arī, ka šie nodokļu laiki tiks atcelti, bet mēs tomēr varam ieviest enerģētikas nodokli mēs varētu to izmantot, lai finansētu tos projekts, kurus es minēju, lai ar laiku šī, mēs varētu atteikties no šī nodokļa. Tātad viss ir savstarpēji saistīts. Ja mēs rīkojamies inovatīvi, ja novatoriski, tad es domāju, mums ir jāvēr, jācenšas eh, virzīties uz uh, konsultātu jeb sinhronizētu um, uzņēmējdarbības aplikšanu ar nodokļiem. Es vēlētos pateikt, ka cīņa pret izvairīšanos no nodokļiem arī ir novatorisks finansēšanas veids, jo mēs to nepietiekam izmantojam, bet par to nu es neieslīgšu detaļās. Es noslēgšu ar dažiem vispārreiz dabas komentāriem. Runa nav tikai par publisko finanšu līdzsvarošanu. Bieži vien runa ir par Eiropas konkurētspēju. Paraugēties uz simtiem miljārdu, e, kurus Ķīna investē šobrīd. Slēdzot 30 e, e, elektro, elektrostacijas, pārējot uz citiem enerģijas avotiem, Raugieties, ko Ķīna dara, vai jūs vēlaties, lai Eiropa atpaliktu šajā jomā, vai jūs vēlaties, lai Eiropa tomēr būtu vadošā šajā jomā. Es izraudzītos otro iespēju, un kaut vai tikai tāpēc vien mums jārīkojas novatoriski. Es vēlētos runāt par vēl vienu konceptu, kas bieži vien tiek pieminēts šajā komitejā un parlamentā, ir šis level playing field. Cienījamie draugi, tas patiesībā neeksistē. Nav šādas lietas. Ja mums nav globālās pārvaldības, tad pat mūsu mazmaz bērni to nepiedzīvos. Level playing field, jeb ja pielīdzināšanās nozīmē patiesībā sociālos standartus tādus, kādi tie šobrīd ir, piemēram, Ķīnā. Es neesmu pārliecināts, ka mēs vēlamies uz to iet. Ja Eiropa vēlas ieņemt vadošo lomu sociālajā tirgus ekonomikā, mēs, protams, nevaram cerēt, uh, ka pārējā pasaule mums pievienosies, bet ja mēs to vēlamies, ja mēs vēlamies, lai nodokļu sloks no darba spēka pāriet uz citiem resursiem, mēs varam uzņemties vadošo lomu šajā jomā. Es vēlētos atbildēt arī uz jautājumu, kur Ola pamatoti um, pieminēja par to, kāpēc pilsoņi par to maksā. Patiesībā tas ir saistīts ar eh, diviem jautājumiem. Viens ir taisnīguma jautājums. Nav jautājums par to, vai viņi maksās. Viņi jau maksā, un viņi smagi par to maksā, par šo kazino tipu ekonomiku. Mēs par to maksājam, kad es saku es. Mēs, starp citu, Eiropas parlamenta deputāti nemaksājam eh, īpaši daudz. Tātad Visi pilsoņi par to maksā un maksā diezgan daudz. Un vai mēs, jautājums ir, vai mēs varētu padarīt šo maksājumu par godīgāku un efektīvāku. Un te jau atkal ir runa par nodokļu taisnīgumu, vai mēs apliekam ar nodokļiem pareizās lietas. Un finanšu sektora aplikšana ar nodokļiem, sektoru, kas ir ļoti pelnošs, kas patiesībā izmanto vērtības, nevis rada papildus vērtības, es domāju, ka tas ir tikai un vienīgi taisnīguma jautājums un nevis eh, sods. Tālāk otrs jautājums ir par efektivitāti. Es domāju, ka pilsoņi ir gatavi maksāt eh, tikmēr, kamēr viņi kaut ko saņem uh, apmaiņā pret šo maksājumu, konkurētspējīgu ekonomiku, labāku struktūru. Vai mēs varam uzlabot uh, savu rīcību šajā jomā? Jā, jā, noteikti varam. Un mums runājot par ekonomisko pārvaldību, nevajadzētu runāt tikai un vienīgi par to, kā mēs varam saprātīgi tērēt līdzekļus. Mums jābūt tik striktiem, cik mē, vien mēs varam, arī ievācot līdzekļus. Un visbeidzot, šis te ziņojums valsts, katrs valsts atsevišķai ziņojums, protams, ka ir nepieciešams šāda praksa, jo mēs vēlamies, lai visi maksātu. Lielas paldies! By... Jā, un eh, mēs eh, tiešām, protams, vēlētos uzzināt katras valsts domas par šo ziņojumu. Un tagad uh, dod vārdu Makartnijas kundze. Jā, es tikai vēlētos pateikties referentē re, par šo darba dokumentu. Jau šeit izskanēja, ka mums parlamentā jau ir bijusi par to debatas, un, ja atceros, tad par 2011. budžetu run, runa gāja par nodokļiem. Krīzes komitejā tika nobalsots par šo te finansējumu pārvedumu nodokli. Es domāju, ka šeit mums varbūt vajadzētu vairāk parunāt par to, kā tas viss darbosies reālajā dzīvē. Uzreiz vēlējos pateikt, ka es piekrītu Ūla kungam, ka jā, gala beigās kāds maksā, šis princips ir pareizs, bet atcerēsimies, ka finanšu pakalpojumu sektoru principi tika izstrādāti pirms šīs e, krīzes, un tad par to visu maksāja nodokļu maksātāji. Patreiz e, ir finansu institūcijas, kuras e, faktiski daudz nopelna patreizējās krīzes laikā. Un es domāju, ka mums vajadzētu piespiest banku sektoru un finanšu sektoru sakārtot ekonomiku, kuras sagraušanā vai destabilizēšanā viņi visi ir vainīgi. Vēl bez tam mums vajadzētu atcerēties, ka tie banku glābšanas miljārdi, kurus maksāja nodokļu maksātāji, to ir maksājuši nodokļu maksātāji, un patiesībā nav nekāda uh, taisnīgumu, un daudzi no šo nodokļu pamatojumiem bija tikai tāpēc, lai finanšu sektors iegūtu vairāk līdzekļu, bet nolūks bija arī, lai viņi atbildīgāk izturētos pret savu rīcību. Kolēģiem ir jāatgana, jāatgādina arī tas, ka Eiropā valda konkurēt spēja finanšu sektorā. Tas no, nenozīmē, ka mēs izvēlamies drosmīgus soļus, lai nodrošinātu finanšu sektora adekvātu rīcību un atbildības uzņemšanos. Kā jau referenti pieminēja, mūsu debatas un diskusijas norit ļoti plašā spektrā, un, protams, ka runa iet ne tikai par energosektoru nodokli un uh, nodokli jaunatīstības valstu palīdzībai. Jautājums jā, ja mums būtu adekvāts finanšu sektors, tad mums nevajadzētu raudzīties uz to, kā mēs iegūsim papildus finansējumu palīdzībai jaunatīstības valstīm. Tomēr atcerēsimies, ka finanšu sektors uh, faktors ir izraisījis milzīgus zaudējumus jaunatīstības valstīm. Vai mums par to nevajadzētu runāt? Varbūt, ka vajadzētu izveidot finanšu sektora atbildības kodeksu, lai nebūtu tā, ka šis finanšu sektors tikai Eiropas Savienībā ir atbildīgs par kaut ko, par daļu, bet lielākoties tas viss iet pašplūsmā. Lambert kungs jau teica, ka e, debates sabiedrībā notiek par šiem jautājumiem, un es uzskatu, ka ir pilnīgi pareizi apgalvot, ka iedzīvotāji maksā divreiz, jo mēs viņiem pieprasām ne tikai glābt slīkstošās bankas, tas tiek subsidēts no nodokļu maksātāju naudas, bet viņi ir spiest piedzīvot milzīgus taupības pasākums, kur šobrīd skar publisko sektoru visā pasaulē. Un es tiešām neuzskatu, ka bankām un finanšu uh, institūcijām šeit nekas nebūtu jāuzņemas atbildību, nebūtu jāizņem sava soda daļa. Šeit ir daudz kampaņu par to, kā mēs varētu nākt klajā ar novatoriem finansēšanas veidiem Eiropā un pasaulē, par to ir jārunā. Patiesībā man interesē tas, ko mēs darīsim un kā mēs to risināsim, jo vairāk šeit pieminēja e, citus e, finanšu instrumentus. Uh, Ir tādas dalībvalstis, kuras eh, atbalsta finanšu pakalpojumu nodokli vai tā saucamo bankas nodevu. Bet šeit mūsu komitejā mums vajadzētu izprast, ka, piemēram, kā jau ir noticis apvienotajā karalistē, šobrīd eh, nodokļu, eh, šis te nodoklis 2,4 miljārdi deva valsts kastē, toties eh, gala beigās lielajiem patērētājiem tika samazināts nodoklis, kas iztrūkumu padarīja viena miljārda sterliņu mārceņu ap, apmērā. Un eh, es uzskatu, ka iedzīvotāji gala beigās nav stulbi. Viņi ļoti labi saprotu, ka valdība ar vienu roku dod un ar otru roku ņem. Un es nedomāju, ka mums šeit vajadzētu veikt savu veidu PR ģimnastiku un pateikt, ka jā, mēs visu atbildību uzveļam finanšu sektoram, tajā pašā laikā liekot viņiem netiešā veidā, proti iedzīvotājiem netiešā veidā maksāt. Uh, Es uzskatu, ka tas ir mūsu komitejas tiešais uzdevums būt ārkārtīgi striktiem, proti piedāvāt izvēles, bet piedāvāt arī iespēju atbildēt par savām kļūdām, jo gala beigās mēs atbildam iedzīvotāju priekšā, jo iedzīvotāji ir tie, kur visvairāk cieš. Thank you, Arlene. Pavanche. Pērvanš, lūdzu. Jā, paldies. Daudz no tā, ko es vēlējos teikt, to jau pateica Filips Lambērs un man kārtais kundze, bet es pateicos referentē par enerģiju, kur viņi iegūda šī ziņojuma sagatavošanā. Jautājums par novatoriskiem finansēšanas veidiem ir saistīts ar visiem nodokļu jautājumiem, jo nodokļu jomā bez PVN patiesībā viss būs novatorisks un viss būs jauninājums. Pirmais dokuments, kas tagad mums ir uz galda, novatoriskie finansēšanas veidi, parāda to, ka runa ir ne tikai par nodokļiem, bet arī par uh, spēju finansēt Eiropas Savienības vajadzības. Kāpēc uh, mēs runājam par to šobrīd? Tāpēc, ka privātā un publiskā parāda apjomi mums eh, neļauj veikt investīcijas, kuras ir nepieciešams, lai atrisinātu problēmas, ar kurām šobrīd saskaramies. Un tās problēmas, eh, ar kurām saskaramies, ir ilgtermiņa investīcijas, kas mums ļautu mainīt dzīvesveidu, eh, da radīt darba vietas un tā tālāk un tā joprojām. Un to visu nav iespējams paveikt ja mums nav līdzekļu. Mums tāpat arī jārod atbild uz jautājumu, kāds tad, kāds, uh, kāds tad ir mērķis nodokļiem. No vienas puses ar to mēs cenšamies rast līdzekļus, lai veikt nepieciešamās investīcijas, bet no otras puses tas ir arī sociāls pārdals instruments. Un man šķiet, ka šis jautājums ir ļoti, ļoti svarīgs runājot par Podimētas kundzes ziņojumu, jo man rodas iespējas, ka Eiropas Savienībā bieži vien šķiet, ka tas ir jautājums, par kur nevajadzētu runāt vai vajadzētu runāt pēc iespējas mazāk. Un es domāju, ka priekšlikumā, kurš šobrīd mums ir uz galda, būt, to izskatot, mums būtu jāpatur prātā tas, ko es teicu. Protams, ir jautājums arī par to, kā mums vajadzētu pārnest nodokļu slogu no darba spēka uz citiem avotiem, bet tas viss, protams, ir savstarpēji saistīts. Mums ir nepieciešami visnovatoriskākie finansēšanas veidi, un, protams, ka viens no labākajiem veidiem būtu apli finanšu darījumu aplikšana ar nodokļiem. Mēs runājam par to, ka mēs varētu vispirms eh, ieviest šo nodokli Eiropas Savienībā un tad redzēt, kas notiks tālāk. Un mēs arī eh, saprotam, ka te nu mums priekšā ir milzīga cīņa, jo dažās galvaspilsētās premjeri un ministri ir eh, it kā piekrīt, bet tad, kad mēs pavaicājām finanšu ekonomikas ministriem, tad viņi nemaz tik labēlīgi par šo ideju neizturās. Un, protams, ka diezgan negribīgi tiek pieņemts šis priekšlikums, viss slēpjas aiz dažādiem tehniskiem apsvērumiem, un tāpēc mums ir jādomā par to, ka mēs nevaram no vienas puses e, noraidīt priekšlikumu par pašu fondu palielināšanu, e, pašu līdzekļu palielināšanu. Mums ir jārot līdzekļi vienā vai citā veidā, lai mēs varētu finansēt ieguldījums ekonomikā ir vēl viens diskusijas, proti, ko mēs darīsim ar šiem līdzekļiem, kurus iegūsim no eh, finanšu darījuma aplikšanas ar nodokļiem. Vai tas būs tāpat kā gadījumā ar Tobin nodokli, vai arī gluži citādi mēs vienkārši uh, izmantosim to kā privileģētu uh, finansēšanas avotu, lai īstenot tās investīcijas, kas ir nepieciešams Eiropas Savienības līmenī. Nu, jebkurā gadījumā mums būtu jārod atbild uz visiem šiem jautājumiem, ko darīsim ar šiem līdzekļiem, kādā veidā vēlamies tos izmantot. Un es tomēr vēlētos, lai ar to tiktu finansēts Eiropas Savienības budžets, bet es neesmu pārliecināta, ka šī ideja tiks atbalstīta. Tālāk par uh, oglekļa nodokli Es pret to izturos diezgan labēlīgi, jo īpaši tāpēc, ka ar to tiek ieviests uh, īpašs mehānisms, kas ļaus mums uh, panākt mērķi, tātad samazināt mūsu atkarību no dažiem enerģijas avotiem un arī īstenot cīņu pret klimata pārmaiņām. Taču, ja mēs uzdodam uh, jautājumu šādā veidā, tad mēs nedomājam par to, uh, to jautājumu, kas arī ir ļoti svarīgs, proti sociālā pārdala. Un es domāju, ka par šo jautājumu ir jārunā, papildinot to ar vēl vienu pīlāru, ko es uh, krīzes ziņojumā nosaucu par enerģētikas vairogu. Jo citādi vidas nodokļi vai CO2 nodokļi, neatkarīgi no tā, kā mēs to dēvējam, radīs pavisam negaidītu efektu un ietekmēs tos, kuru ieņēmumi ir nelieli. proti tos iedzīvotājus, kur visvairāk maksā par mājokli uh, un um, komunālajiem pakalpojumiem un tā tālāk un tā joprojām. Es nevēlos īpaši ieslīgt diskusijās vēl pāris vārdu, lai teiktu, ka es priecājos mm, par to, ko Padimats kundze um, teikusi attiecībā uz eiro obligācijām. Jā, šis ir īstais brīdis, lai izmantotu šos finansu resursus. Uh, lai finansētu investīcijas, kuras mums ir nepieciešams. Un es piekrītu arī Filipam Lambēram tajā, ka ja mēs cenšamies harmonizēt uh, nodokļu bāzi attiecībā uz uzņēmumiem, tad mums ir jādomā par šo jautājumu sīkāk, jo šķiet, ka komisija vēl nav pilnībā uh, sagatavojusi savu priekšlikumu, noteikti mums ir jāsniedz savus atbalsts komisijai un tālāk, kas attiec uz um, ieguldījumu aplikšanu ar nodokļiem. Jeb uzkrājuma aplikšanu ar nodokļiem. Jā, trust fondi ir jāpakļauj šādam nodoklim, par to mēs balsojām arī iepriekšējā sasaukuma laikā, un es domāju, ka to vēl varētu papildināt garo sarakstu, kas jau ir eh, tātad šo sarakstu ar priekšlikumiem. Paldies! Vēl runātāji pieteikušies. Udo Lenārdo, Antonīna. Un ja neviens nevēlēsies izteikties, tad vārds būs Putimats kundzei. Iespējams, ka komisija vēlas izteikties un informēt mūs par ieteikums novērtējumu. U Udo. Um. Pēc iepriekš teiktā varu runāt tikai par pāris jautājumiem. Ja dati, kuri man zinām, ir pareizi, tad Eiropas Savienībai, Eiropas Savienības dalībvalstīs 20 līdz 30 procenti no IKP ir nodrošināti tā dēvētajam banku vairogam. Tātad nevis no valsts budžetiem, bet no visu dalībvalstu IKP 20-30%. Un, ja es pareizi zinu, tad 16% jau ir iztērēti vidēji no IKP, un raugoties uz šiem datiem, Štreuceka kungs, tad jautājums nav par to, vai kāds ir jāsoda, bet gan par to, cik ilgi mēs pieļausim nodokļu maksātājiem finansēt šo krīzi. Un pats galvenais jautājums ir, kurš tad finansēs nākamo krīzi, kura kaut kāda jau noteikti būs. Un kolēģi, ja mēs kopā dodamies vēlēšanu apgabalos vai nu jūsu valstī vai citur, tad ir jāpaskaidro konkrēts jautājums, jāpaskaidro, kādēļ no rīta, kad nopirkāt krosānu vai glāzi tēju vai kafijas tasi, un vai kad jūs dodaties pusdienās, kādēļ jums ir jāmaksā nodoklis, patēriņa nodoklis par šo tēju, kafiju vai pusdienām, bet kādēļ tie, kuri automatizētās procesos miljonus eiro ļoti ātru transakciju veidā tirgojot šos miljonus eiro, kādēļ viņi nemaksā šādu nodokli? nu tad um, dodamies mūsu vēlētāju apgabalos un pamēģināt pārliecināt vienkāršos vēlētājs par to, vai ir taisnīgi maksāt nodokli par kafiju, par pusdienām, bet par to, ka miljārdu uh, eiro tiek dzīta apkārt globusam, par to nav jāmaksā nodokļi. Un tas ir jautājums, par ko mums ir jārunā ar vēlētājiem. Un tādēļ mums būs šāds diskusijas, mums būs par to jārunā. Nevis tādēļ, ka mums ir labs jautājums beidzot darba kārtībā, ne tāda mums netrūkst, bet mums būs par to jādiskutē, kas maksās par nākamo krīzi un kas maksās par to krīzi, kura vēl nav samaksāta, un no kā mēs ņemsim šos līdzekļus. Tie ir ļoti vienkārši jautājumi, un cilvēkus interesē šie jautājumi ne tikai visā pasaulē, bet tieši īpaši Eiropas Savienībā. Lamberta kungs uzstādīja tādu jautājumu, vai ir jāuzņemās vadība. Es domāju, ka jā, taču Lamberta kungs, es tev varu pateikt, kā es domāju, kāds būs risinājums un rezultāts. Es domāju, ka Padoma atgriezīsies no starptautiskā samita, komisija atgriezīsies no starptautiskā samita un pateiks, ka jā, bija slikts laiks, citi nevēlas piedalīties, tādēļ ir grūtības, un tādēļ mēs šādā ļoti komplicētā situācijā atrodamies un nezinām, kas notiks, un vēl mums ir jāuzsāk jauns pētījums, kas tad uh, noskaidros to, ka nav nekas slikts, ja mēs neko nedarīsim. Tāds būs tās diskusijas. Un Godīgi sakot, kolēģi, man ir žēl, ka tādas diskusijas notiek, nevēlos vairs tādās iesaistīties, un es domāju, ka mūsu komiteja augstu vērtē savu darbu, un ja mēs vēlamies stāties mūsu pilsoņu priekšā un vēstīt par mūsu komitejas darbu, tad mums ir jāsaka viss, ne tikai mums, bet arī citām grupām ir jāsaka, nē, mēs neesam apmierināti ar šādu situāciju, un ka mūsu vēlētājiem ir cits viedoklis. Es atbalstu to, ka Eiropa uzņemās vadošo lomu, ka parāda to, ka Eiropai ir nepieciešamā inteliģence, metodas un arī drosme sniegt atbildi šai situācijai. Mums ir nepieciešama visu politisko grupu atbalsts gan komitejā, gan parlamentā, un ir jāatbalsta Podimatas kundzes ziņojums un jālīdz darbojas tā izveidošanā. Ir ļoti interesanti paraudzīties, kurš par ir ieinteresēts, kurš nē, taču es lūdzu jūs piedalīties šajā darbā, esiet konstruktīvi un palīdziet mūsu parlamentam sasniegt panākumus, kas ir nepieciešams. Paldies! Okay, thank you very much, uh, Lina. Paldies, Leonardo. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka var izteikties īsi. Manuprāt, padomātas kundzes pieeja mūsu diskusijai ir lieliska. Vāru tiešām pievienoties lielai daļai viņas teiktā. Taču man ir politisks dabas jautājums. Un daļai šeit pieslēgšos šai kaismīgajai udorunai un noslēguma vārdiem. Tātad 12. novembrī, ja šis datums ir pareizs, mums būs Seulā G20 samits, un tad nu jautājums, ar kādu mandātu Eiropas Savienības komisija, Eiropas Savienības vadības, valdības eh, vēlēsies piedalīties šajā samitā. Tātad novatoriski finansēšanas veidi un īpaši finanšu transakciju nodoklis. Tātad šie ir tie jautājumi. Un to es saku tādēļ, ka, ja es diskusiju sapratu, tā kā es to sapratu, tad izskatās, ka runāt par finanšu transakciju nodokli, visi slēpjas aiz alibī. Ar tādu alibī, ka mēs jau piekristu, bet pārējie nepiekrīt. Vai arī tiek pausti tādi argumenti, ka vai nu tikai globālā līmenī, vai vispār nē. Un tad mans jautājums ir tāds, vai Eiropas parlaments un komisija pēc pašreizējās diskusijas šajā periodā un pēc attiecīgajiem priekšdarbiem un attie pēc tā, ko Podimats kundze mums ir sniegusi priekšā, vai mēs varam Eiropas Savienības komisijai un valdībām sniegt mandātu saistībā ar G20 un parādīt, ka Eiropa tiešām aktīvi iestājas, kā to arī teica Udo, ka mēs vēlamies novatoriskus finanšu veidus un finanšu transakciju nodokli globālā mērogā. Mēs varētu pieņemt šādu pamatbāzi. Un noslēgumā Udā norādīja uz vēl vienu aspektu, kas, manuprāt, arī ļoti svarīgs un skar mūs visus. Mēs zinām, ka finanšu tirgi rīkojas daudz ātrāk nekā mēs kādas atbildes tad mēs varam dot par tiem fenomeniem, kuri mūsdienās ir ļoti plaši attīstīti, kā tā dēvētie light frequency trading. Es domāju, ka mums nevajag sākt ar sodiem, bet ka mums ir jārunā par šiem novatoriskajiem finanšu veidiem, īpaši finanšu transakciju jomā, lai tirgi paši labāk darbotos labāk nekā tas notiek šobrīd. Paldies! Uh, and, and... Paldies, Antonijs Lūdzu! Liels paldies, izteikšos īsi. Arī es vēlos pateikties uh, ziņotāju par šo ļoti oportunisko ziņojumu. Un iemesli ir ļoti skaidri. Tie ir saistīti ar krīzi, un arī ar ekonomisko situāciju vispārīgi, kā arī, protams, ar globālas atvērtas ekonomikas nepieciešamību. Reakcija uz krīzi. Manuprāt, tas ir saistīts ar ļoti vienkārši iemeslu. Šī krīze pierādīja to, ka ilgtermiņā ienākumi tika gūti tikai vienā vietā, bet izmaksas bija jāsadz visiem pilsoņiem, un tas ir jāizmaina aktīva rīcība, vairāk uzraudzības un nodokļu korekcijas ir nepieciešams. Sistēma vienkārši turpina darboties, kā pēļņa rodas. Un rodas tikai vienā vietā sistēma, nodrošina garantijas, peļņas un tā tālāk, taču kas uh, sēž šos iznākums, ne jau tie, kas nopelnus. Tas mums ir jāmaina. Un otrkārt, runa ir par ekonomikas pārvaldību, un šeit runa nav tikai par kaut kādām noteikumiem, uzraudzībai. Tas nozīmē arī iestādes, dažādas institūcijas un darba līdzekļus, resursus, un šeit mēs Eiropā konstatējam, uh, ka izmaksas ir ļoti lielas. Eiropas obligācijas ir ļoti svarīgs jautājums. Vēl ir jāuzdod jautājums, vai iekšējais tirgus, kas nav pilnvērtīgs, var turpināt pastāvēt bez nodokļu sistēmas uzlabošanas. Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgs finanšu transakciju nodoklis. Un treškārt mums ir jābūt spējīgiem mūsu nodokļu sistēmu nodrošināt lai tā kalpotu globālā mērogā. Finanšu sistēma, tā teikt, bija palīgs reālām transakcijām, un reāla transakcija tika dublēta finanšu sistēmā, taču šobrīd finanšu sistēma ir kļuvusi zināmā mērā neatkarīga. Ir ļoti daudz virtuālu produktu, kuri nav nepieciešami, kur nedrīkstētu eksistēt un to var nevajag arī paturēt. Ja mēs vēlamies atklātu globālu ekonomiku, tad mums ir jānodrošina tas, ka šīs ekonomikas finansēšanas izmaksas netiek noveltas uz pilsoņu pleciem. Mums ir nepieciešams interesu izlīdzināšana, nodokļu sistēmas uzlabošana, īpaši, kad sistēmas nedarbojas, un mums ir jāsasniedz arī kopīgie mēķi, kam ir nepieciešami jauni līdzekļi. Tādēļ aktuālais jautājums ir ļoti svarīgs, balstoties uz krīzi, ietekmu uz ekonomiskās situāciju un arī uz pašreizies situācijas nemitīgo mainību. Mums ir jāatsaucās uz šo mainību, jārīkojas, un mēs nedrīkstam pieļaut vēl lielāku sadrumstalošanos šajā mainīgajā ekonomikā. Paldies! Paldies, kā jau es agrāk teicu, mūsu sēdē piedalās komiteja komisija. Un mēs komisijai martā nosūtījām šo rezolūciju pieprasot ietekmes seku izvērtējumu. Varbūt jūs variet mums pastāstīt, kāda ir šī ietekmes seku izvērtēšana, jo, jā, lai mēs uzzinātu jūsu viedokli, bet eh, pēc tam es došu vārdu padomāts kundzei, tāpēc nerunājiet pārāk eh, gāri. Komisija, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es vēlētos pateikt, ka komisijas dienesti ļoti aktīvi strādā noskaidrojot par novatorisku finansēšanas veidiem Eiropā. Mēs esam ļoti daudz paveikuši. Vēlētos tikai vēlreiz atgādināt, ka komisija ir sagatavojusi komunikē par finanšu sektora aplikšanu ar nodokļiem. Tas ir sagatavots šomēnes, un tad komisija tiks sagatavot šomēnes, un tad komisija ir izteiksies par to, ko mēs par to domājam. Un tagad podimatas kundze. Yeah. Ευχαριστώ, Σάρων. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω. Liels paldies! Sākumā vēlos pateikties kolēģiem, kas izteicās. Manuprāt, diskusija un izteiktie priekšlikumi bija ļoti konstruktīvi. Ir skaidri redzams, ka šis jautājums izraisa dažādas reakcijas un ir dažādi viedokļi vēlos paust to, ka mums ir vienots pamats, uz kura mēs varam būvēt, kā jau to teicu. Un lielākā daļa kolēģi arī uz to norādīja. Diskusija par jauniem novatoriskiem finanšu instrumentiem un diskusija par jauniem finansēšanas veidiem, gan Eiropas, gan pasaules līmeņa mērķiem Tas tiek atzīts no visu deputātu puses, un tas, protams, ir saistīts ar ekonomikas pārvaldību. Kā arī ar to, kā var panākt efektīvāks uzraudzības noteikums finanšu sektoram. Divi komentāri no manas puses. Pirmkārt, mēs visi zinām, ka ikreiz, kad šī diskusija par nodokļu aplikšanu Eiropas Savienības līmenī parādās, tad tiek pausti dažādi viedokļi. Mēs runājam par ciešāku ekonomikas politikas koordinēšanu un ekonomikas politika Eirozonā, taču vai tas ir uh, īstenojams, ja mēs nerunājam par nodokļu jautājumu. Es domāju, ka šeit vēl joprojām ir tāds kā vakums, kas ir jāizver un jāizpilda. Tātad mums pamazām ir jāsāk runāt par harmonizāciju, arī par Eiropas nodokļu ienākumiem, uh, un attiecīgu ekonomisko situāciju, kad ekonomikā jādarbojas efektīvi šobrīd nacionālajām valdībām, un budžetiem ir jāizteno samazinājumi, un arī Eiropas Savienības pašu līdzekļi kļūst mazāki, un neviena no dalību valstīm runāt par nākamo gadu budžetu vai finanšu uh, pamatietvariem nav pieminējis, ka tiks palielinātas iemaksas, taču vienlaikus tiek attīstīti ļoti ambiciozi mērķi. Piemēram, runājot par stratēģiju 2020. gadām, vēl ir arī jāizpilda klimata pārmaiņu mērķi, enerģijas un klimata pakotne, ko pieņēmām pirms diviem gadiem. Šeit arī ir nepieciešams finansējums un arī ekonomikas. Ek Eiropas ekonomika ir atkal jādod, jāveicina un jārada jaunas darba vietas, taču virs visiem šiem sektoriem karājas tāda kā jautājumzīme, kā lai mēs šos ambiciozos mērķus īstenosim, un šeit šie inovatīvie finansēšanas veidi varētu nosekt šo vakumu. Un pāris kolēģi norādīja, ka runa jau nav tikai par finanšu sektoru aplikšanu ar nodokļiem. Uh, mums ir jārunā arī par eiro obligācijām. Un tas būtu ļoti svarīgs jautājums, par ko būtu jārunā. Vēl mums būtu jāpiemina arī netradicionālie līdzekļi. tiek uzskatīts, ka netradicionāli ir tāda, kas rada lielākas izmaksas, taču, manuprāt, tas tā nav. Un runājot par nodokļiem, ir jārada priekšnosacījumi, kā ik viens dod taisnīgu ieguldījumu, īpaši tie, kas šobrīd netiek aplikti ar nodokļiem. Eiropas Savienības pilsoņu un uzņēmumu šobrīd sēdz lielāko daļu uh, nodokļu sloga. Nu, es šeit negribu kaut kādā veidā negatīvi ietekmēt finanšu sektoru, taču ir jāņem vērā ļoti labi uz pētījumus kas parāda to, ka finanšu transakcijas pēdējos desmit gados ir pieaugušas ārkārtīgi lielā skaitā. Un šis milzīgais pieaugums transakciju jomā nav nekādā veidā ticis atrunāts uh, attiecīgajā pasaules ekonomikas attīstībā. Es nevēlos aplikt ar vēl lielākiem nodokļiem tos, kuri jau tagad maksā nodokļus. Mums galvenais ir tas, ka ir jāatzīst ienākumu avoti, un tie jāsadala daudz taisnīgākā veidā. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Mums bija ļoti interesants diskusijas. Es priecājos par to, ka mums bija laiks. Mēs izskatīsim atzinumu 9. novembrī. Cerams, ka grozījums varēs iesniegt līdz 12. novembrim, un tad tos varēsim izskatīt mūsu 13. novembra sanāksmē. Un turpmāk varēsim vēlreiz izskatīt uh, grozījums 24. Uh, janvārī un 25. janvārī um, balsosim komitejā un februārī balsosim plenārsēdē. Tāds ir uh, laika grafiks, kas tiek piedāvāts attiecībā uz Podimatas kundzes sagatavoto ziņojumu, bet jūs teicāt, ka jums ir ļoti daudz ideja, pie kurām vēl būtu jāstrādā. Liels paldies un tiksimies šo pēcpusdienu!